Proszę Państwa, prawie z kwadransem akademickim rozpoczynamy. Labdien, sāksim tagad mūsu darbu, kaut gan esam jau kavējuši gandrīz 15 minūtes. Tātad tikšanās notiek trīs daļās. Agrī komitejā šodien pēcpusdienā, rīt priekšpusdienā un pēcpusdienā pieņemam tagad darba kārtību, var pieņemt, ka nevienam nav iebildu un varam sākt darbu. Uh, sanāks vadītāju paziņojumu, varu teikt, ka šī sēde ir pieejama internetā, tiek straumēta. Mēs varam runāt un dzirdēt visas valodas, izņemot maltiešu, slovāku un gēliešu. Arī protokols tiek apstiprināts saskaņā ar ierasto procedūru. Un ja Pausens kundze tagad um, vēlas un ir gatava jau sākt savu punktu, jo mums ir šis ceturtais punkts, jo tad, tātad ceturtajā punktā mums ir Palsens kundzes ziņojums, tad piektajā punktā ir ārstnieciskās dzīvnieku darības izgatavošana, laišana, tirgu un lietošana un padomas direktīvas 90 līdz 167 EEK atcelšana, kur referenti ir Klāra Užanija. Un šeit mēs sarunājām ar abām referentēm, ka apmainīsim šos punktus vietām. Tātad piekto punktu kā pirmo. Šeit atbildīgā komiteja ir agrī komiteja, un ziņojumu mēs saņemsim no NV komitejas. Gribētu jūs lūgt <clears throat> teikt ievadvārdus, ko Agilēras Garcijas kundze varēs izdarīt vislabāk un varēs vislabāk mūs informēt par šo ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgu un lietošanu. Šo punktu mēs aplūkojam arī saistībā ar citiem jautājumiem, par kuriem šodien runājam. Tas attiecas uz veterinārajām zālēm, kā arī uz Eiropas zāļu aģentūru un dzīvnieku veselību kopumā. Tātad ļoti kompleks jautājumi. Un tagad uh, Vēlos arī apsveikt veselu grupu poļu studentu no Poznaņas, kas ir ieradušies pie mums. Viņi šobrīd specializējas šajā jomā. Tas attiec uz Eiropas Savienību. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Tie ir mūsu lieliskie jaunieši. Nu, katrā gadījumā mēs, īpaši es, esmu jūsu rīcībā, ja jums pēc šīs tikšanās ir vēl kādi jautājumi. Mm Un tagad došu vārdu mūsu referentei. Bueno, buenas tardes a todos. Jauku pēcpusdienu visiem. Vēlos arī sirsnīgi sveikt šodien klātesošos studentus. Protams, ka mēs um, esam jūsu rītībā, ja jums ir kādi jautājumi, kā to jau arī priekšredatē kungs teica lai palīdzētu jums. Priekšsēdā kungs, man nav īsti zināms, cik daudz man ir runas laika. Tātad. Kā vienmēr, ļoti maz laika ir manā rīcībā, un es tagad uzmanīgi centīšos turpināt. Tātad šeit ir um, direktīva sacelšanu, ārstnieciskās vienībbarības izgatavošanu, laišanu tirgu lietošanu, un ka mēs šeit esam vadošā komiteja šajā punktā. Šeit ir runa arī par jaunas aģentūras izveidošanu, Es nevaru īsti saprast, vai ir kādi problēmas ar tūkošanas režīmu, vai vācu valoda ir dzirdama, tūki jautā. Jā, viss ir kārtībā, tehniskās nianses ir atrisināts. Tad referenti turpina. Vēlos teikt, ka mēs esam vadošā komiteja par šo ļoti svarīgo regulu Taču, manuprāt, un arī citu prāt, situācija ir tāda, ka būtu piemēroti, ja šī regula būtu vēlāk nekā galvenā regula, kas ir saistīta ar veterinārajām zālēm, jo šeit ir ļoti daudzi cieši saistīti jautājumi, tādēļ loģiskā secība būtu šāda, un ja mēs rīkotos attiecīgi. Tagad es uh, veikšu tādu īsu kopsavilkumu, pieņem, ka jūs jau esat interesējušies par šo jautājumu, taču vēlos pastāstīt par galvenajiem jautājumiem šajā dokumentā, kā arī paust savu viedokli, un pēc tam jums, protams, būs arī iespējas izteikties veterinārās zāles ir ārkārtīgi būtiskas eh, dažādu dzīvnieku varu ārstēšanai. Šeit runa nav tikai par individuālajiem dzīvniekiem, šeit runa par visu šo dzīvnieku ganāmpulku. Un tādēļ būtiski un pamatoti, ka sadalījums ir homogēns, Tāpat ir jānodrošina arī stabilitāte attiecībā uz ārstnieciskās dzīvnieku barības. Katram dzīvniekam jānodrošina pieeja eh, vienādam un pareizam eh, daudzumam medikamentu, pareizai dozai medikamentu, lai ārstēšana būtu efektīvāka. Tas ir tas viedoklis, ko vēlos pārstāvēt. Tad, kad runa ir nevis par individuāliem dzīvniekiem, bet par ganāmpulkiem mums ir nepieciešama lielāka efektivitāte. Šeit jābūt, jābūt uh, homogēnākai pieejai. Vēlos norādīt to, ka veterinārās zāles ir tikai viena alternatīva no dažādām, kā medikamentus var uh, orāli injicēt uh, dzīvniekiem. Ir dažādi veselību veicinoši medikamenti. Dzīvnieki var arī uzņemt šos medikamentus dzerot ūdeni vai, piemēram, ja lauksaimnieks vai lopkopis manuāli pievieno medikamentus barības vielām. Šeit ir pastāv vēl citas terapijas iespējas atkarībā attiecībā uz veterinārijām zālēm. Manuprāt, šeit ir jānodrošina homogēnāka pieeja. Veterinārās zāles nav pakļautas ne tikai tām normām, kas uh, ir atrodams pašreizējā regulā, pašreizējā direktīvā un būs vēl spēkā līdz jaunajai regulai šeit spēkā tad ir vispārējie tiesība akti, attiecībā uz attiecībā uz šo ārstniecisko barības vielu gatavošanu un izplatīšanu. Jaunajā regulā tiek noteikti pamatprincipi ārstnieciskās dzīvnieku barības izmantošanai. runāt par adekvātu šo medikamentu izmantošanu, mums ir jāatrod tāds risinājums, kuru var noregulēt ar šo direktīvu. Un sekas būs tādas, ka šī ārstnieciskā dzīvnieka varība ir jābūt kā paralēlam instrumentam laika gaitā. Taču prioritārai jābūt regulē par veterinārajām zālēm šī regula par ārstniecisko dzīvnieku barību atjauno esošos noteikumus, kas ir tika pieņemti 1990. gadā. Par šo laiku ir bijuši daudzi atgadījumi, gūta pieredze, un mēs visi varam vienoties, ka šī regula katrā gadījumā ir novecojusi, mums ir nepieciešams jaunas normas. Es uzskatu, ka būtu uh, adekvātāk, ja mums būtu regula, nevis direktīva. Pašreizējā noteikuma šī direktīva 90 līdz rīta 167. Tā jā, ir vairāki trūkumi Turklāt dažādās dalībvalstīs direktīva tika piemērota dažādi, pastāvēja ļoti dažādas atšķirības attiecībā uz to, kā šī direktīva tika īstenot konkrētajās dalībvalstīs. Tātad katrā dalībvalstī ir citādāka interpretācija un piemērošana, un tā kā šis jautājums ir tik jutīgs, tad ir būtiski, lai mūsu pieeja būtu homogēnāka, lai šī direktīva tiktu piemērot homogēnāk Eiropas Savienībā, lai visas dalība valsts ievērotu šos noteikumus un pienākumus. Tas, ka šeit pastāv īpašas normas attiecībā uz ārstnieciskām barības vielām, tas nedrīkst radīt uh, diskrimināciju attiecībā uz citu orālo medikamentu izmantošanas iespējām. Šeit ir nepieciešams attiecīgi noregulēt barību, nevis uh, medikamentu pielietošanas iespējas. Tātad šeit nedrīkst pastāvēt diskriminācija, un mums ir jārīkojas efektīvi, izmantojot veterinārās zāles un izmantojot pilnīgi visas esošās terapeitiskās iespējas visā nozarē. Vēlos teikt komisijai, ka tās priekšlikumā konstatēja šādu diskrimināciju attiecībā pret ārstnieciskām barības vielām par labu citām alternatīvām. Es domāju, ka mums ir jārīkojas stingri saistībā ar dažādajām terapeitiskajām alternatīvām dzīvnieku veselības jomā. Kad veterinārā medikamenta lietošanai jāatbilst konkrētām prasībām. Un, manuprāt, komisijas priekšlikums ir daudz stingrāks tieši ārstnieciskām barības vielām, nevis citiem medikamentu veidiem. Un noslēgumā vēlos izteikties vēl par definīciju, par to mums arī vēl būs iespēja diskutēt. Ir ļoti būtiski nodefinēt antimikrobu un antibakteriālus aspektus. Manuprāt, šeit ir dēļ loģikas viss jāiekļauj veterināro zāļu regulā. To arī Palsens kundze savā atzinuma projektā ir ieteikusi. Palsens kundze tātad ir devusi attiecīgu skaidrojumu, un es arī tā uzskatu. šīs definīcijas jāiekļauj pamatregulā. Vēl vēlos norādīt uz uh, sabiedrības veselības problēmu. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Manuprāt, visi klāt esošie īpaši komisija pauž bāžas saistībā ar antimikrobu rezistenci Tas viss ir saistīts ar pārmērīgo antibiotiku izmantošanu dzīvnieku veselības jomā. Tā ir problēma, kas rada mums bažas, ar kuru mums ir jātiek galā, gan šajā regulā, gan pārējās. Es uzskatu, ka šīs definīcijas ir jāiekļauj veterināro zāļu regulā, taču arī savā ziņojumā norāda uz citām definīcijām. Tas ir saistīts ar barības vielām, ar barību vai ar uh, dažādām kombin barības kombinācijām, jaukto barību un noslēgumā, protams, nevēlos uh, izteikties pārāk ilgi, vēlos norādīt uz to, ka komisijas priekšlikums, kas ierobežo ārstniecisko barības vielu daudzumu, kas, kuru var piegādāt lauksaimniekiem. Tātad attiecībā uz šo priešlikumu, es domāju, ja tiek noteikti konkrēti laika grafiku, šādā regulā tas nav pieņemami. Manuprāt, šie laika grafika būtu jānosaka tai personai, kas izraksta medikamentus, uh, dozes un arī attiecīgo ārstēšanas ilgumu. Tas tad paliek veterinārā ārsta ziņā, kurš ir speciālists, kurš zina, kādas ir ārstniecības metodas un zina, kādi medikamenti, kādas barības, ārstnieciskās barības vielas ir vispiemērotākās, lai ārstētu dzīvniekus. Vēl vēlos norādīt uz to, ka šī vispārīgā 3% robeža ir adekvāta aktīvajām vielām. Līdz tam mirklim, kad tiks noteikti specifisks robežvērtības atsevišķām aktīvajām vielām. Un to šo uzdevumu pārņems Eiropas pārtiks drošuma aģentūra. Šeit ir runa par tādām robežvērtībām, kurām jābūt pēc iespējas zemākām. Taču šeit ir jābūt pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, kā tas jau ir pausts no mūsu priekšlikumā. Ar to es arī beidzu savu prezentāciju. Jums ir pieejams šīs ziņojuma projekts visās valodās. Vēlējos tikai jūs informēt par, manuprāt, būtiskākajiem jautājumiem un esmu gatava arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, komentāriem. Ar prieku gaidu arī jūsu priekšlikumus un viedokļus. Liels paldies! Paldies! Tagad mēs sāksim diskusijas. Kā pirmais došu vārdu Budas kungam. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să o felicit pe raportoare pentru. Paldies, um, priekšsēdētāj kungs, paldies arī par sapratni. Vēlos uh, uzslavēt uh, referents kundzi par sadarbību ar ēnu referentiem un visiem tiem, kas ir iesaistījušies šajās debatēs. Paldies par uh, publiskās uzklausīšanas organizēšanu par šo tēmu. Uh, Šis priekšlikums ir ļoti noderīgs instruments ne tikai dzīvnieku veselībai, bet, protams, arī sabiedrības veselībai kopumā. Ir pāris jautājumi, uz kuriem vēl ir jāatrod atbildes, jo mēs te runājam par ārstnieciskajām dzīvnieku barības vielām. Un, kā jau minēja referente, šis uh, ziņojums iet roku rokā ar citiem dzīvnieku veselības uh, ziņojumiem. Tie ir savstarpēji saistīti. Runājot par asnēciskās dzīvnieku barības vielām, eh, ir tomēr vairākas lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība. Pirmkārt jau racionāls izmantojums, jo mēs runājam par asnēcisko dzīvnieku barību vai par dzīvnieku veterinārijām zālēm. Lai nu kāda arī būtu situācija, var rasties rezistence, un runa šeit nav tikai par uh, antibiotikām, kas eh, var eh, radīt rezistenci cilvēku veselības gadījumā. Jebkura veida medikamenti var dzīvniekiem radīt rezistenci un bez tam tā var izplatīties eh, arī cilvēku vidū. Tādēļ nepieciešams nodrošināt preventīvus pasākumus, jo runa ir par ļoti delikātu jautājumu un ir jābūt arī lielākai skaidrībai, kā šie medikamenti tiktu izmantoti konkrētām dzīvnieku grupām, kā piemēram cūkopības jomā vai putnkopības jomā. Tas būtu jānosaka skaidri, lai medikamenti saņem tikai dzīvnieki, kam tiešām tie ir nepieciešami. Ir skaidrs, ka dzīvniekiem var būt kādi konkrēti klīniski simptomi, bet tieši uh, ārstam ir jāpieņem lēmums par to, cik ilgu laiku būtu tāds vai cits eh, medikaments eh, jālieto. Tāpat arī ir jāuzsver tā saucamie zoohigienas eh, apstākļi, jo būs cilvēki, kas vēlēsies dot dzīvniekiem zāles finansiālu apsvērumu dēļ, lai kompensētu parasto barību parastās perības trūkumu. Un visbeidzot ir jānodrošina šāda veida asnetiskās barības. Izsekojamība. Ir jāzina, kas notiek ražojot šīs zāles, kas notiek uh, lauksaimniecībā un kas notiek ar medikamentiem, kad tie netiek izmantoti. Tā tad eh, ir jābūt šādiem skaidri noteiktiem instrumentiem. Lielas paldies! Ēnu referentiem divi ar pus minūtes, pārējiem runātājiem pusotra minūte. Citādi mēs nepabeigsim mūsu diskusiju. Tagad došu vārdu Gērings kundzei. Thanks, Chairman. Um, I'd like to... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies um, referentei par darbu. Bija liels prieks ar viņu sadarboties. Ļoti priecājos par šo ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs sākuma punkts uh, turpmākajam darbam uh, šī priekšlikuma kontekstā. Piekrīt tiem, kas pauž bažas par skaidru nošķīrumu šīs regulas mērķiem un uh, mērķiem, kas attiec uz uh, veterinārijām zālēm. Protams, uh, šeit būtu skaidrāk jādefinē atsevišķi jēdzieni, kas saistās ar šo ārstniecisko cienīgu varību, bet ir konkrēti aspekti, kuriem es vēlētos pievērsties sīkāk. Um, Priecājos, ka šīs bažas atspoguļas arī referentes ziņojumā, jo šeit uh, runa ir par veselu virkni dažādām, dažādu problēmu, kurām noteikti ir jāpievērš lielāka uzmanība un ir ļoti piesardzīgi jāizvērtē šie piedāvājumi. Priecājos uh, Par 1% eh, izmaiņām jau nebija nekādu zinātnisko pierādījumu, kas, eh, un tas, eh, un tagad tātad ir 3% slieksnis, kas ir daudz atbilstošāks, nevis 1%, kā bija agrāk. Es domāju, ka, ja būtu kādi citi priekšlikumi, tad būtu jābūt skaidriem pierādījumiem un skaidriem priekšlikumiem, kas balstītos uz šādiem mm, zinātniskiem pierādījumiem. Uh, Tāpat uh, referente atsaucas arī uz uh, izrakstīšanas ilgumu, un es uh, priecājos, ka ir ieviestas uh, izmaiņas uh, šajā sakarā, un sa savos grozījumos uh, esmu iekļāvusi arī jautājums par to, kas ir saistīti Eh, par to, kas ir saistīts ar eh, kvalificētas eh, personas atbildību, kas arī izrakstītu un dotu šos medikamentus, lai nodrošinātu veselības normu ievērošanu. Es saprotu, ka referenta pati to nav izcēlusi kā svarīgu jautājumu, bet es priecājos, ka viņa ir ņēmus vērā mūsu vēlmi to par tādu uzskatīt. Paldies! Paldies! Nākamais. par eh, ett bra första utkast som vi kan jobba vidare utifrån. Paldies! Paldies eh, referentai par šo projektu, kas ir ļoti labs eh, sākuma punkts. Šajās diskusijās mēs varam konstatēt eh, to, ka cilvēki ir sapratuši, cik bīstama ir mūsu dzīvnieku pārzāļošana, kas varētu radīt negatīvas sekas arī uz eh, dzīvnieku veselību. Bet šeit, nu, mēs esam lauksaimniecības jautājumu komitejā, un šeit mums ir jārunā par to, ka, ja ir šāda rezistence, tad, protams, ka tieši dzīvnieki būs pirmie, kas no tā cietīs, un lopkopji nevarēs eh, glābt savus uh, dzīvniekus. Tātad uh, ir jādomā par šiem jautājumiem, jāpievērš tiem pienācīga uzmanība. Katru gadu bojā iet 25 tūkstoši cilvēku. Tā tiek lēsts. 25 tūkstoši cilvēki iet bojā šādu rezidents uh, problēmu dēļ. Uh, Protams, ir jāņem vērā arī katra konkrētā suga un tā specifika, taču ir jāņem noteikti vērā sevišķi tas, kā norisinās slimības gaita no sākuma līdz beigām, lai izvēlētos pareizo medikamentu, jo ļoti bieži mūsdienās tiek masveidā sazāļoti dzīvnieki, kas ir pilnībā veseli, lai tikai izvairītos no potenciālām problēmām. Tiek meklēts vienkāršākais ceļš tā vietā, lai aizstātu tieši slimos dzīvniekus. Polsens kundzes um, ziņojumā ar darba kārtības numuru 4 par dzīvnieku veselību, kā arī par um, pāriem jautājumiem mēs varam redzēt, uh, ka šīs problēmas tur arī parādās. Mums tika solīts, ka komisija nāks klajā ar kādiem priekšlikumiem šajā sakarā, un es domāju, ka nevajadzētu to aizmirst, kā tas jau šeit tika teikts, ka šī, šie dokumenti, šie dosie iet roku rokā, tos nevar skatīt atsevišķi. Ir jāiedvesmojas arī no tā, kas notiek valstīs, kur maz tiek izmantotas antibiotikas. Uh, Tas eh, tiešām būtu labākais rīcības veids, eh, lai izvairītos no antibakteriālo medikamentu un antibiotiku rezistences. Paldies! Nākamais runātājs, paldies! Es eh, ļoti priecājos par to, ka mēs beidzot varam par to runāt visur. Uh, Eiropā, proti par riskiem, kas ir saistīti ar pārmērīgu antibiotiku izmantojumu. Medikamentu nozare visur Eiropā un tieši medicīnas nozare visur Eiropā apliecina to, ka tās, tas ir liels drauds kā dzīvnieku, tā cilvēku veselībai, un šobrīd jau miljoniem cilvēku skar šī problēma. To mēs varam redzēt visur slimnīcās. Uh, Tādēļ es ļoti priecājos par to, ka mēs diskutējam par šo jautājumu, ka mēs esam saņēmuši priekšlikumu no komisijas. Palsins kundze ir ļoti lielisku darbu paveikusi šajā sakarā, un tas nozīmē to, ka mēs tiešām varam kaut ko darīt lietas labā, lai mainītu šo problēmu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, es um, tiešām Varu tikai izteikt nožēlu par to, ka mēs eh, ziņojuma projektā mēģinām mīkstināt komisijas eh, priekšlikumu. Redzu, ka parādās jau šādi tādi izņēmumi, atvieglojumi, ka latiņa vairs nav tik augstu. Nosacījumi jau kļūst aizvien elastīgāki, ir eh, tā saucamais eh, pārtraukums, tad vairāk medikamentu izmantošana un tā tālāk. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi īstenot preventīvas eh, darbības, eh, kas ir būtiskas, lai zinātu, vai pastāv riski, kas saistās ar antibiotiku izmantošanu. Taču jau šobrīd šobrīd mēs varam teikt, ka būtu tiešām nepienācīgi, nepiedienīgi ļauties eh, plūsmai šādā virzienā, ja reiz sabiedrībā pašlaik notiek aktīvas diskusijas par to, cik ļoti problemātisks ir šis jautājums, cik ļoti liels draudz tas rada, un tādēļ ceru, ka komisijas priekšlikums netiks mīkstināts. Thank you, um, thank you, President. Paldies, Nākamais runātājs, um, paldies. Es tikai varu atkārtot iepriekšējo runātāju teikto, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums un es arī pats esmu varējis pārliecināties par to, cik ļoti svarīgs jautājums šis ir un pilnīgi noteikti ir jāpanāk līdzsvers starp uh, lauksaimniekiem komerc apsvērumiem, uzņēmēja darbības apsvērumiem. Uzņēmēji sūta virknēm ēpastu par šo jautājumu, izsakot bažas. Tādēļ tas ir jāņem vērā. Tajā pašā laikā ir jāmaina ziņojuma priekšlikums, jo mums jānodrošina tas, lai tiktu ievērots piesardzības princips. Mums ir nepieciešami konkrēti pierādījumi šajā jautājumā, ja mēs zinām, ka ir problēmas, kas saistītas ar šo rezistenci, un šīs problēmas kļūst aizvien aktuālākas un pieņem aizvien lielākus apmērus ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē, kuru regulējums nav tik stingras. Tajā pašā laikā es eh, saprotu, ka pastāv arī dažādas grūtības. Mēs eh, vēlamies, lai lauksaimnieki mūs, eh, lauksaimnieki tiešām skatītu katru gadījumu atsevišķi un nodrošinātu individuālu aprūpi, bet ir jāsaprot, ka nevienmēr tam ir nepieciešami resursi. Un visbeidzot, mums ir pilnīgi noteikti jānodrošina aizsardzības mehānismi TTIP uh, nolīgumā, uz kuriem mēs ļoti ceram, jo pretējā gadījumā nebūs nodrošinātas viens un tās pašas garantijas tiem produktiem, kurus mēs eksportēsim un tiem, kurus saņemsim no uh, ASV, ja nebūs nepieciešamo aizsardzības mehānismu. Paldies! Paldies! Ar to diskusija par šo tēmu tiek arī noslēgta. Šajā formātā, tātad grupā pārstāvju formātā, un tagad uh, pie individuāliem runātājiem pāriesim. Katram ir viena minūte maksimāli. Jūzo kundze. Paldies! Uh, un paldies uh, arī referentei. Šī regula mums visam ļoti svarīga. Un uh, referentes darbs pie tās bija lielisks. Komisijas priekšlikums tika uzlabots daudzējādi. Man te tikai daži komentāri, kas šķiet ļoti pozitīvi ir tas, ka te parādās dažādas aktīvas vielas un mm, kaut arī zinātniskās atziņas vēl nav pietiekami tālu, lai to arī procentāli pamatot EFSA pie tā strādā. Es domāju, ka 3% aktīvās vielas barībai ir kaut kas ļoti pozitīvs. Runājot par uzglabāšanu. Komisija nosaka, kā jānotiek ražošanai un uzglabāšanai. Un šie noteikumi sarežģīja īpaši mazo lauksaimnieku situāciju. Uh, bet es piekrītu tam, ko šeit ierosina referente. Paldies, Anjokungs. Referente atsaucās uz regulu vairāk kārt. Es nevēlos regulu šajā jomā. Mums tāpat jau ļoti smagi regulē Lielbritānijā tieši uh, šeit runājot par ārstniecisko barību, un uh, uh, daudz partija vajadzētu saprast, ka tas ir pakalpojums klientiem, uh, izmantot šo ārstniecisko barību, pievienot ārstnieciskās vielas barībai tātad. Un ja šo pakalpojumu tiek noslogo ar visiem šiem birokrātiskiem noteikumiem, viņi vairs to nedarīs vispār. Un Mm, mūs būs vēl sliktāk. Par 5,2D runājot, tur runa ir par cinku. Cinku var izmantot kā uh, pārtiks piedevu, arī kā barības sastāvdaļu. Mums ar cinku Lielbritānijā viss ir kārtībā un tā izmantošana. Tagad uh, šis pants visu sarežģīja. Septītais pants runā par pārnesumiem. Lauksaimniecības federācija parasti uh, stingru formulējumus neizmanto Lielbritānijā, bet um, par septīto pantu izsakoties tika izmantoti ļoti stipri vārdi, un uh, šis pants varat iegāst visu mūsu sistēmu. Tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Paldies. Lindas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Savas pateikties referentiem par sadarbību līdz šim. Paldies arī par um, teksta projektu. Paldies arī par termiņu pielāgošanu um, starp uh, um, dzīvnieku barības regulu un ārstnieciskās barības regulu. Mums nepieciešama konsekvences starp abām regulām. Un būtu labi, ja mēs uh, ņemsim vērā Uh, laika grafiku abām šīm regulām. Es um, varu piekrist referentei uh, attiecībā uz profilaks, metafilaks un terapeitisku pielietojumu, arī runājot par maisējumiem un to pielietojumu. Tur komisijai mm, bija ļoti interesantas idejas, eh, īpaši par šo kontamināciju un 3% aktīvajām vielām. Te tomēr nevar pat uzspriest tā kā par antibiotikam un citām aktīvajām vielām. Es balsošu NV komiteja. Un būtu labi, ja mēs visus šos aspektus varētu arī tur celt gaismā. Paldies, Kantakungs! Paldies priekšsēdētājiem. Dantēna kungs. Paldies. Tātad mm, šis darbs mums visiem ļoti nozīmīgs. Te tiek mm, izgaismotas vairākas tēmas, arī juridiski aspekti. Un šis dosie runā par ārstniecisko barību, tas viss ir saistīts ar sabiedrisko veselību. Es uzskatu, Mūsu referenti attālinās um, no uh, padams nostājas un šķiet iet uh, pārāk tālu. Es uzskatu, ka nozares pārstāvji uh, vēlas stingrus noteikumus, lai um, izvarītos no iespējamas kontaminācijas un piesārņojumiem. Mm, Un tā kā es ierosināšu konkrētus grozījumus par šiem aspektiem. Paldies! Paldies! Schreier Pirik kundze. Paldies! Šis eh, teksts labi pārdomāts, arī runāja par praktisku pielietojumu. Man gan ir vairāk jautājumu, kaut arī par to daudz diskutēt tika diskutēts. Definīcijām mm, direktīvā jātiek precizētām. Mēs runājam par Pausnes kundzes ziņojumu. Ko darīt ar sastāvdaļu izcelsmi, kas eh, būs barības sastāvdaļa? Te var runāt par antibiotikām, te var runāt arī par augu eh, elementiem. Tad, ja mēs runājam par augiem un ja slieksnis te ir noteikts 0,01%, tad um, barības ražotāji tiek sodēti, ja viela nonāk uh, barībā. Citās valstīs sliekšņi ir daudz augstākie. Tāpēc mums svarīgi zināt, kādas definīcijas tiks izmantotas. Paldies! Um, Keistingers kundze. Paldies! Arī es vēlos pateikties referentei par padarīto darbu. Daži komentāri atļaujas eh, nepieciešams eh, arī mazākiem maisījumiem kā 2 kg uz tonu, mm, īpaši runājot par mobīliem apstākļiem. Tas eh, ir svarīgi dažāda izmēra struktūra. Mums ir liela uzņēmumi un mazu uzņēmumi un uh, jāparedz um, dažādi apstākļi. Nu, lūk, šie mobīlie maisītāji, maisīt, maisīšanas iekārtas ir um, kaut kas īpašs. Parasti tad lauksaimniecības uh, pašas saražo barību. Uh, turpat uz vietas, neiepērk mm, citur. Tātad, ja tāds maisējums ir vajadzīgs, tad jāparedz iespēja to mm, izdarīt turpat mobilā veidā mm, lauksaimniecībā. Tad jāpatur šī iespēja noteikti. Tā kā nezaudēsim no acīm šo aspektu. Paldies Maginesas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Un, mm, un te blakus notiek uzklausīšana par eh, pārtiks piegādes ķēdi, tā kā es tur arī piedalījos un ierados eh, novēlot līdz ar to. Trīs punkti, bet te eh, tika pieminēti šie 3%, paldies, ka tie jau tika pieminēti, atvieglo manu darbu. Mēs runājam par veterināriem un veterināriem ekspertiem un um, atbildīgām personām, šis arguments arī skanēja, man būs grozējumi par aktīvajām vielām. Es vēlos, lai definīcijas būtu svarīgas. Un, um, ja notiek ārstnieciskās barības pārdošana pāri robežam, tas, mm, tur man arī būs grozījumi. Paldies par darbu. Lieta ļoti svarīga. Mm, varbūt atsevišķām valstīm tas ir svarīgāk nekā citām. Tieši ārstnieciskai barībai te ir liela nozīme. 11, 7 un 5.2d punkti un panti mums ir īpaši svarīgi, par to man noteikti būs grozījumi. Paldies! Nākamais runātājs. Man ir divi jautājumi. Paldies referentē par darbu. Nu, mēs runājam par ārstnieciskās varības izmantošanu. Par to sabiedrība ir liela interese. Interesēs arī par antibiotiku izmantošanu. Tagad eh, jautājums ir, vai skaidri izskanēja, ka vēlamies par minimizēšanas stratēģiju, tātad izmantot, jo mazāk izmantojam, jo labāk. Un otrais jautājums par antibiotikām un aktīvajām vielām runājot, vai nevajadzētu vispār atteikties no šo vielu izmantošanu barībā. Varbūt ir uh, antibiotikas, ko var izšķīdināt ūdenī. Mm, parasti, vismaz manas zināšanas tādas, ka visas antibiotikas var izšķīdināt ūdenī. Uh, varbūt visu vispār neizmantosim tās barībā. Mm, mana reģionā tam ir liela nozīme. Paldies! Nākamais runātais eh, - Huitema kungs. Paldies! Definīcijas ļoti svarīgas. Definīcijas, kas praksē būtu pielietojamas, lai visi zinātu, par ko ir runa. Leinca kungam eh, piekrītu, mēs sadarbojamies pie atzinumā NV komiteja, rīt tur tiks balsots un runa būs arī par definīcijām. Uh, par antibiotikam. Par to Jans tieši izteicās. ECO teica, ka vienas paudzes pielietošanas ietvaros šis lietojums pieaug par 67%, tad katrai nākamajai paudzei, jo pieaug pieprasījums pēc gaļas. Un um, Tomēr ir valstis, kas eh, ir, kuram ir izdevies samazināt antibiotiku patēriņu, kaut arī tas ir saistīts ar augstākām izmaksām un eh, industriālo priekšrocību zaudēšanu. Bet nevajadzētu sodīt šīs valstis par to. Vajadzētu kopīgi mēģināt samazināt antibiotiku patēriņu. Paldies, Desa kungs! Paldies priekšsēdētāji! Un paldies referentei! Es vēlos paturpināt iepriekšējo kolēģu teikto. Vajadzētu rūpēties par dzīvniekiem. Ja dzīvniekiem būs laba veselība, tad nebūs vajadzīga šī ārstnieciskā barība. Protams, šad un tad tā ir nepieciešama. Vācijā ir monitoringa sistēma, un es tikos ar eh, veterināru ārstu federācijas priekšsēdētā, viņš gribēja šādu sistēmu visā Eiropā. Mums ir izsekojamība, mums ir dokumentācija obligāta, mēs zinām, kur antibiotikas un cik uh, lielā daudzumā tika izmantotas, un tas uh, veicina minimizēšanas pieju, lai pēc iespējas mazāk izmantot antibiotikas. Bet īstenībā, jo mazāk uh, dzīvnieki slimos, jo mazāk antibiotiku tiks izmantots. Un tas būtu pareizes ceļš. Paldies. Tagad komisijas pārstāvē eh, Angolīnī kundze. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos pateikties referentei par darbu. Mūsu dokuments tiešām ļoti tehnisks. Mēs uh, esam saņēmuši uh, atzinumu visus šos punktus. Uh, mums tie visi ir pierakstīti, diskusijas uzklausīja ar lielu interesi. Tas viss ir svarīgi un interesanti. Visi esam viensprātis. ka mūsu kopīgais mērķis šeit ir saglabāt dzīvnieku veselību un arī cilvēku veselību, protams. Vēlamies cīnīties pret šo jauno risku, proti mikrobiālā rezistence, kas ļoti nozīmīgs riska faktors. Un šai virzienā mēs arī ejam. Priekšlikumā vēlamies vairāk līdzsvara starp antibiotiku pielietošanu dzīvnieku veselības saglabāšanai no vienas puses un um, antibiotiku izmantošanu samazinājumu no otras puses. Kas ir svarīgi, lai atrisinātu šis, šo rezistences problēmu. Šī problēma pieņems spēkām, runājot gan par cilvēkiem, gan par dzīvniekiem. daži, dažiem runātājiem grūti pieņemt to, ko viņi uzskata par ierobežojumiem, bet tas izriet no mūsu panāktā līdzsvara šeit. Līdzsvars mums ir vajadzīgs, lai uzlabotu dzīvnieku veselību. Tāpēc mums ir šie sliekšņi. Mm, slimību nodošanas gadījumos, kontaminācijas gadījumos. Un mēs par šiem sliekšņiem vēlreiz padomāsim pēc šīs diskusijas un pēc diskusijām padomē. Ņemot vērā to, ka mēs pilnībā nevaram izskaust šo problēmu. Šķērs, šķērs um, kontaminācijas briesmas ir jāsamazina tomēr pēc iespējas vairāk. un tam būtu nepieciešams uh, robežvērtības to noteikšana. Mums notika tehniskas diskusijas Tā mēs gaidām arī zinātnieku atzinumus, kas mm, balstīsies uz zinātniskiem atziņām, un mm, tā mēs arī nosakam šos šķēršļus. Vēl izskanēja komentāri par definīcijām, atsevišķi deputāti. Vēlējās precizēt atsevišķas no tām. Arī ziņojumā tas ir izlasāms. Par to mums ir um, piezīmes, īpaši runājot par aktīvajām vielām un to pielietojumu. Aktīvās vielas un uh, uh, ārstnieciskā barība. Un šīs divas lietas ir ļoti atšķirīgas, un to pielietojums arī ļoti atšķirīgs. Te man jāatcaucas ar eh, citu kom uz, uz citu komentāru. Kā ārstnieciskā barība tiek izmantot arī citādi nekā orāli. Bet šie gadījumi ļoti ierobežoti un uh, te runa ir par pavisam citu kontekstu. Līdz ar to te būtu nepieciešama pilnīgi cita pieeja. Līdz ar to es eh, domāju, ka mūsu galvenais mērķis šeit ir rūpēties par sabiedrības veselību. Un mums jāsameklē īstais ceļš, lai to panāktu. Par to visi tomēr varam vienoties. Es jau pieminēju konkrētus piemērus, ko te var piekuriģēt. Mums arī varbūt jāsadarbojas labāk, lai saprastu, ko vēlamies Bet uh, pamats kā tāds ir labs un varam arī turpināt. Lielas paldies, Agilērs kundze, taču šoreiz lūdzu izteikties īsāk. Paldies. Šajā pirmajā viedokļa apmaiņā vēlos sākumā visiem pateikties par paustajiem komentāriem. Manuprāt, mēs visi piekrītām, ka mērķi ir tādi, kādi ir, par to esam vienojušies. Un labprāt esmu jūsu rīcībā, lai atrastu un panāktu vislabāko iespējamo regulu. Nezinu, vai tiešām šis izteiciens vislabākā iespējamā, kā regula ir vislabākais, taču katrā gadījumā, tiecoties pēc mūsu mērķa, uz mūsu mērķi mums ir jāņem vērā antibakteriālā rezistence un ir nepieciešama tāda regula, kuru varētu piemērot visās valstīs, ar kuru mēs varam sasniegt arī visu mūsu kopīgo mērķi. Tātad vēlreiz um, esmu jūs rīcībā, esmu gatavs strādāt, lai uzlabotu šo ziņojumu, lai mēs gūtu tādu rezultātu, kādu visi vēlamies. Paldies! Paldies! Kā jums zināms, eh, referentu pēc konsultācijām ar ēnu referentiem pieņēma lēmumu, ka balsošana tiks pārlikta, tā notiks rudenī, lai varam vienoties starp eh, Agri un Inģijas par laika grafikiem. Tas notiks 16. jūnijā grozījumu iesniegšanā un pieņemšanu mūsu grupām noteikti oktobrī un 2. novembrī būs plenārsesijā balsojumus. Paldies referentē, paldies visiem runātājiem, kas piedalījās diskusijā, un tagad pāriesim pie 4. darba kārtības punktu pie dzīvnieku veselības. Palsenes kundze ir referente, un mums ir labas ziņas ir panākta vienošanās, kad runa ir par dzīvnieku veselības tiesībām. Bija daudz uh, dziļu sarunu ar padomi, tādēļ sirsnīgi sveicu jūs, referents kundze, un paldies par jūsu aktīvo paveikto darbu. Došu jums tagad vārdu, un jūs varat mūs iepazīstināt ar trialoga rezultātiem. Ja? Tātad vēlreiz sirsnīgs paldies un lūdzu nepacietību gaidām jūsu informāciju. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad mums notika pēdējā noslēdzošais, noslēdzošais uh, trialogs par jauno dzīvnieku veselības uh, likumu, kas patiesībā tagad ir nomainījis nosaukumu, un šeit runa tagad ir par lipīgu slimību profilaksi un ārstēšanu, un tas ir pamats visam likumdošanas procesam. Un politiskā vienošanās, kuru panācām, nav nekas cits, kā vienkārši ļoti izcils solis priekšā gan Eiropas parlamentam, gan Agrija komitējai solis uz priekšu. Tas tiešām ir liels panākums mums, un tādēļ vēlos arī, protams, pateikties ēnu referentiem. Un man patiesībā viņiem ir vēl un vēl jāpateicās par lielisko sadarbību. Man pietrūkst par kučas kundzes un jēglas kundzes mūsu vidū, jo viņas bija pirmās visas šīs procedūras uh, uh laikā, viņas bija pirmās, pirms vispār kaut ko sākām darīt parlamentā, jo pēc viņām, viņām bija lielais darbs paņemt šo ārkārtīgi sarežģīto jautājumu, diskutēt par mērķiem un par principiem, un tad, kad vienojamies par šiem punktiem, tad lietas vienkārši raiti ritēja uz priekšu, kad mēs gājām cauri dažādajām nodaļām un centāmies tās pielāgot mūsu principiem. Mēs uh, izmantojām jaunu, inovatīvu metodi savā darbā un varu to ieteikt kā labu metodi, kad runa ir par tik sarežģītiem jautājumiem un darba pie tiem. Tātad. Mums bija pirmais balsojums, apmēram 570 jā un pāris nē, un man un ēnu referentiem tas nodrošināja ļoti spēcīgu uh, pozīciju diskusijās ar diskusijās trialogā, un arī no tā mums ir jāmācās. Mums ir jāizstrādā kompromisi un kopīgi jāpārstāv tie tad, kad vēlamies vest sarunas ar padomu un komisiju. Ja mēs esam dalīti, tad mēs esam vāji, ja rīkojamies kopīgi, tad esam spēcīgi. Jaunā vissvarīgākā lieta, ko guvām pirmajā, guvām pirmajā balsojumā, bija dzīvnieku labsi, labturība saistībā ar dzīvnieku veselību. Tātad runa ir par dzīvnieku labturību, veselību un antibakteriālo rezistenci. Šie trīs jautājumi bija ļoti būtiska pat pirms trim gadiem, un tagad šie jautājumi ir kļuvuši daudz redzamāki politiskā ziņā gan Eiropā, gan visā pasaulē, kur Pasaules veselības organizācija 2014. gadā publicēja savu ziņojumu. Taču rezultāts ir tāds, ka šī vēsturē ir pirmā, pirmais tiesība akts, kas nosaka skaidru sasaist starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un mūsu cilvēku veselību. Šis likums būs ārkārtīgi būtisks solis cīņā pret antibakteriālo rezistenci gan cilvēku, gan dzīvnieku, gan vides jomās. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka vide, mūsu ūdens, pārtika, zeme, ir ārkārtīgi būtiski faktori attiecībā uz antibakteriālo rezistenci. Un saskaņā ar šo tiesību aktu ik viens dzīvnieku turētājs tam ir jāievēro dzīvnieku labturības principi un jāpiemēro strikti noteiktie veterinārmedicīnisko produktu izmantošanas noteikumi. Tas ir tiešām ārkārtīgi būtisks solis dzīvnieku labturības jomā Eiropā. Un vēlos šeit pieminēt vienu skaidru piemēru. Vai nu šeit ir runa par govi, cūku vai vienkārši klejojošu suni. Šeit lietas ir viens un tās pašas, ja kādas sāpes, ciešanas ir jānovērš neatkarīgi no pieņemtajiem mēriem. Šis ir viens no prioritāriem punktiem jaunajā tiesība aktā. Teikt, izveidots vesels saraksts ar lipīgajām slimībām, balstoties uz dažādiem kritērijiem, kā piemēram tādas slimības, kas ietekmē lauksaimniecības lauksaimniecībā reprodukciju, un tas viss ir saskaņā ar to, ko mēs panācām pirmajā lasījumā parlamentā. Šo sarakstus uh, sagatavo saskaņā ar daudzētiem tiesību aktiem, tas nozīmē, ka parlamentam būs iespēja ietekmēt šo procesu. Iespējams, ka izsakos pārāk plaši, taču tā ir tik ļoti jauka lieta. Mums bija 39 direktīvas un regulas 15 gadu garumā, un tagad mums būs tikai viena ļoti skaidra regula ar skaidriem principiem un mērķiem. To būs viegli saprast vismaz šiem 25 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kuru ikdienu šis jaunais likums regulēs un ietekmēs ikdienā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šis būs lielisks piemērs tam, ko Eiropas komisija ir pieprasījusi, proti vienkāršošanu Eiropas Savienības tiesību aktu līmenī. Šis ir tiešām lielisks piemērs, kā var pierādīt, ka tas ir iespējams. Un jūnija korepers atbalstīja šo vienošanos, kas tika panāks, un tagad es tiešām ļoti ceru, ka visi mani kolēģi ir gatavi balsot par tā kā to darīja arī padome. Paldies! Paldies! Tagad mēs uh, sāksim diskusijas. Vēlamies vēlreiz pateikties referentē Dorfman kungs. Tagad vārds jums lūdzu neilgāk par pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, varu tiešām izteikties īsi. Patiesībā vēlos tikai pateikties Palsens kundzei, kura visus savu sirdi ieguldīju šajā trilogā. Es piedalījos uh, trilogā, bija ēnu referents, un es pārņēmu šo ziņojumu no Elizabetes Jēglas kundzes, taču vēlreiz vēlos pateikties Paulsens kundzei. Manuprāt, mēs beigās atradām labu risinājumu, un mums vairs nevajag iedziļināties detaļās, jo varu pilnībā piekrist tam, ko teica Paulsens kundze. Mēs atradām tādu risinājumu, kas ir ļoti tuvu sarunu mandātam. Uh, kuru parlaments deva. Un, manuprāt, šis trialogs ļoti efektīvi novada pie tā, ka mums būs saprātīga regula par dzīvnieku veselību un par lipīgajām slimībām. Vismaz attiecībā uz manu grupu mēs rītdien noteikti varēsim arī atbalstīt to. Paldies! Liels paldies, Šmitkungs. Thanks, President. Likewise, I'll be able to be. Paldies, arī es varēšu runāt īsi un varu paslavēt Pausens kundzi, pirms mēs vienmēr to darām, bet, nu, šoreiz es tiešām to arī domāju no visas sirds. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Un es domāju, ka Pausens kundze tiešām ir paveikusi lielisku darbu, viņas komanda ir paveikusi lielisku darbu, un uh, Jau vairākus gadus eh, darba grupa pie tā ir smagi strādājusi. Šeit eh, runa ir par eh, aptuveni 20 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas strādā ar dzīvniekiem, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Visu mēs varbūt nepanācām sevišķi līdzsvaru par dzīvnieku labturību, bet es domāju, ka mums jau būs jāgriežas pie šī jautājuma, kā lauksaimniecības komitejai, un es domāju, ka no mūsu grupas perspektīvas es varu tiešām pateikties un paslavēt Pausens kundzi. Oui, merci, monsieur le président. La question... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, dzīvnieku veselības jautājums ir daudz svarīgāks nekā dažiem varētu šķist, jo tas tiešām ir tieši saistīts ar cilvēku veselību. Tas, kā tiek uh, audzēti un ārstēt dzīvnieki atstāja tieši ietekmi uz cilvēku veselību un nevar darīt visu, kas ienāk prātā, kā tas varbūt ir dažās eh, citās rūpniecības nozares. Prese nesen atklāja šokējošu realitāti atsevišķās govju fermās. Tā varbūt ir liberālās eh, ekonomikas eh, izpausme, taču nekādā ziņā nedrīkst pieļaut šādu uh, Uh, ārstēšanu, kas ir neatbilstoši normām. Paldies! Ar to mēs arī esam beiguši diskusiju. Rītdien notiks balsojums pēc diskusijas. Ir tikai šis viens balsojums. Un tad mēs novadīsim tālāk prezidentūrai. Aņokungs, lūdzu. Yeah, Priekšsēdētāji, es nemaz negribēju runāt. May I speak? Vai es drīkstu runāt? Šai, šis jautājums eh, ir eh, varbūt nedaudz citādāks nekā iepriekšējie. Bet, nu, es eh, vēlētos, lai komisija mani iedrošinātu, jo Komisija ir norādījusi, ka būtu jauki, ja dalība valstis eh, organizētu šos, eh, eh, šo procesu, bet es gribētu, lai šis apgalvojums būtu daudz stingrāks, lai tiešām būtu tāds stingrs saistības, runājot par dzīvnieku zāļu izplatīšanu. I, sorry, got ahead of myself. Tak, tak, tak, to w następ, następnym punkcie, a myśmy nie odnotowali. Nu jā, tagad tas ir nākamais punkts, mēs neņēmām vērā jūsu komentāru atvainojiet par to. Tātad šis dosie pēc parlamenta balsošuma tiks nodots tālāk padomē. Liels paldies, Palsens kundze, un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta vēlos atgādināt Paldies jums, jā. Šeit tiešām vajadzētu aplaudēt, saka priekšsēdētājs. Vēlreiz liels paldies un vēlos atgādināt, Es no rīta neteicu, ka attiecībā uz Agilēras kundzes ziņojumu grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 26. jūnijas 2012. Tagad pāriesim pie sestā darba kārtības punkta - veterinārās zāles. Šis ir atzinums, par kuru atbildīgā ir NV komiteja. Un tagad mēs diskutēsim par grozījumiem, par šo atzinuma projektu. Atzinumu sagatavoja arī Marita Paulsena. Šeit, protams, ir arī sasaist ar ārstniecisko dzīvnieku barību. Kā jau teicu, par šo atzinumu atbildīgā ir NV komiteja. Šis Eh, jautājums veterinārās zāles ir sarežģīts, ir ļoti daudz grozījumu iesniegti. Tas nozīmē to, ka pastāv nepieciešamība, vēlme vienkāršot likumu šajā nozarē. Tādēļ tagad vēlos jūs lūgt komentēt grozījumu priekšlikumus. Palsens kundze, lūdzu. Herr ordförande, och tack alla. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem kolēģiem un sevišķēnu referentiem, kas iesniedza grozījums par šo likumprojektu, kas ir ļoti svarīgs. Varbūt tās ir tikai detaļas, bet tās ir ļoti svarīgas detaļas šajā vispārējā pakotnē. Mums kopumā ir 460 grozījumu. Sākumā es domāju, Eh, ka tas ir ļoti jauki. Un priecājos par to, jo konstatēju, ka nav tādu dramatisku konfliktu vai kādu nešķiramu strīdu. Protams, šur un tur ir pāris grozījumu, kas atspoguļo kādus konkrētus personiskos viedokļus, un tur ir jābūt piesardzīgiem, jo mēs nevaram iekļaut eh, kādu konkrētu cilvēku viedokli tekstā tā, it kā tas būtu uh, Eh, tā būtu tiesība norma. Tādēļ mums būtu jāvienos par kaut ko tiešām ļoti pragmatisku un kas eh, sasauktos ar tiesību ietvaru. Galvenais tātad ir panākt eh, to, lai veterināro zāļu nozare būtu efektīva. Mums tā ir jātīsta un mums ir jārīkojas stingri, lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar antimikrobiālo rezistenci un sevišķi produktu nokļūšanu pazemes eh, avotos un eh, notekūdeņos, eh, kā arī augstnē. Mums ir jāatrod risinājumi, to starp jautājumam par to, kurš drīkst izrakstīt recepti Kompromisam, manuprāt, būtu jābūt šādam. Nozares eh, profesionālim, kas nav veterinārs pēc profesijas, būtu jāvar izrakstīt zāles, bet ja zāles neizraksta veterinārs, tad tās drīkst pārdot tikai tajā valstī, kur ir izrakstīta recepte. Ja zāles grib pārdot arī citās valstīs, tad recepte ir jāsar, jāsastāda certificētam veterinārāstam. Ja to dara nozars speciālisti, kas nav veterinārs, tad recepte derīga tikai tajā valstī, kurā uh, ir atzīts šis konkrētais nozares speciālists. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un sevišķi tas, ka apvienot to karalisti, jo tur ir nozares speciālisti, kas nav veterināri, bet kas var izrakstīt šādas receptes. Tā ir lūk šī problēma, bet es domāju, ka tā pilnīgi noteikti ir risināma. Uh, 2008. gadā mums izdevās Eiropas Savienībā pieņemt tiesību aktus par antibiotikām, saskaņā ar kuriem antibiotikām antibiotikas nedrīkst izmantot lopu audzēšanai. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai panāktu to, ka antibiotiku izmantojums samazinās. Tāda bija iecerē, taču realitātē tas tā nav noticis. Lietošana nav samazinājusies, ļoti bieži antibiotikas tiek lietotas profilaktisku nolūku dēļ, un šāda veida profilaktiska lietošana ir bīstama. Mēs eh, jau esam pārgājuši pie metaprofilakses eh, un mums būtu skaidri jāapzinās, cik ļoti šī problēma ir svarīga. Un tādējādi jāsaprot arī, ka ir mēģinājumi apiet tiesību aktus un tādēļ mums būtu jāvienojas par definīcijām, kas būtu iespējami skaidras par arī attiecībā uz metafizisku medikamentu lietošanu. Es domāju, ka tas būtu visdelikātākais jautājums šajā kontekstā. Es 22. Eh, jūnijā nākamā pirmdiena gribētu aicināt Ānu referents uh, tikties un diskutēt par šiem jautājumiem. Es ceru, ka mēs nonāksim pie kopsaucēja, vienosimies par pamatprincipiem un tādējādi dosim iespēju mūsu sadarbības partneriem uh, runāt par šiem jautājumiem un pēc tam tikties Strasbūrā. Es uh, atkārtoju, ka man vissvarīgākais ir zināt, kā nodrošināt uh, skaidru uh, tiesību aktu, skaidru tiesību ietvaru bez pelēkā zonas. Paldies. Skuts Kato kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Pausins kundze. Es uh, atsācos uz Alans Mitu kundzes teikto par jūsu iesaistīšanos. Un es ļoti ceru, ka šis jautājums, kas ir sevišķi svarīgs mums kā zaļajiem, mainīs uh, esošo situāciju, jo mēs neuzskatām, ka industriālā lauksaimniecība tiešām kalpo sākotnējiem mērķiem. Tādēļ atbalstām grozījumus, kas uh, nostiprina piesardzības principu, piemēram, kliedējot iztrūkums eh, datu uzskaitē, kas eh, atspoguļo riska līmeņus eh, un arī dzēna saistībā ar atļaujas izsniegšanu. Uzskatām, ka stingrākai likumdošanai ir jāiegrožo medikamentu izmantojums tiem dzīvniekiem, kas tiešām nav slimi Un es piekrītu arī sacītajam par profilaktisko un metaf eh, metafilaktisko izmantojumu, kas neapšaubāmi rada draudus eh, sabiedrības veselībai. Zaļie ir iesnieguši grozījumus, eh, atsaucoties uz Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām par rezistenci Un uh, saskaņā ar šīm vadlīnijām atsevišķi antibiotiskie medikamenti būtu lietojami tikai cilvēku ārstēšanai. Mums jau pesticīdu un biocīdu gadījumā ir datu bāze, uzskatām, ka šajā gadījumā arī dzen būtu nepieciešama regulāri atjaunota informācija un datu bāze, lai būtu pietiekami daudz pierādījumu arī no zinātniskā viedokļa. Un tādējādi būtu jāuzlabo arī farmakovigilance un eh, vēlos pateikties arī, protams, par ieguldīto darbu. Paldies tagad no pāriem runātājiem. Agņokungs, taču lūdzu īsi. Right, Chairman, my apologies. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Nevēlos pārsteigties, šie komentāri ir saistīti vai nu ar Palsons kundzes ceturto punktu vai sesto punktu, vai nu komisija atkal man ir jādod atbildi komisija. Vai jūs varat man um, apstiprināt, ka šie SQP īpaši specializēti kvalificētas personas var turpināt ordinēt veterinārās zāles apvienotā karalistē. Tātad vai var turpināt šādu darbību? Tātad vai es tiešām varētu saņemt skaidru atbildi no komisijas puses priekšādā kungs? Paldies, vai jūzo kundze lūdzu. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sirsnīgi pateikties Pausens kundzei par paveikto darbu. Un viņa vienmēr ļoti lieliski strādā saistībā ar tiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem. Esmu iesniegus diezgan daudz grozījumu priekšlikums par šo ziņojumu, taču vēlos, šo atzinumu taču vēlos koncentrēties uz būtiskākiem. Viens uh, attiec uz veterināro zāļu nodrošināšanu, jo bieži nelielās jomās trūkst attiecīgie medikamenti, un es iesniedzu grozījumu, lai būtu nodrošināt piekļuvu šiem medikamentiem. Turklāt es uzskatu, ka šajā direktīvā vai regulā mums ir jāņem vērā arī tā dēvētā kaskāda veida mm, medikamentu parakstīšana. Piemēram, ja mēs vēršamies pret kādu konkrētu uh, Uh, uz slimību, tad parasti tas ir veterinārārs, kas uh, paraksta do, uh, medikamentus, un tā tas bija paredzēts arī 2001. gada direktīvā. tādi medikamenti, kas jau atrodas tirgu, ir uh, reģistrēti, taču kur ir uh, vairs nav derīgi, šeit tiek skarti. Un likumos daudzus gadus pastāvēja šāda norma, taču mums šeit nepieciešama precizitāte. Runāt par farmakovigilanci. Es pieņemu, ka šeit ir sasaist ar drošību attiecībā uz šo medikamentiem. Šie medikamenti ir jānodrošina, un es pieņemu, ka arī attiecīgi jākontrolē medikamenti dzīvniekiem. Liels paldies! Paldies, Linda kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī atzinumu sagatavotājai! Manuprāt, tas ir labs pamats un labs uh, ziņojums. Mēs tas ir labs pamats darbam. Arī es esmu iesniedzis pāris grozījumu priešlikums, un daudz, kas ir pārņemts saistībā ar to, ko runājam saistībā ar ārstniecisko dzīvnieku barību, īpaši definīcijām, kā mēs definējam antibiotikas vai definējam profilaksi, metafilaksi, arī attiecībā uz terapiju. Es domāju, ka mēs beigās panāksim labu risinājumu. Vēlējos pieminēt vienu jautājumu. Man ir radies tāds iespējas, Pausens kundze, kā runājot, ka jūs apšaubat veterinārstu tiesības parakstīt zāles, vismaz ierobežojot šīs tiesības ar savu priekšlikumu. Un es negribētu doties tik tālu, manuprāt, šeit pieredze ir bijis laba. Ir arī ir pastāv vēl citi varianti, kā var samazināt antibiotiku izmantošanu. Paldies, Palčaka kungs, lūdzu. Děkuji, <clears throat> pane předsedo, já se vyjádřím již pouze studi. Paldies, priekšsādātājiem. Es vēlos pavisam īsi izteikties. Īstenībā es piekrītu kolēģiem. Pamat jautājums ir uh, datu aizsardzības noteikumi. Šī ir politiskā diskusija un šī brīža noteikumi veterinārijai ārstēšanai nosaka īstermiņa aizsardzību, bet ja šie termiņi tiek pagarināti, mm, tas var kavēt bezpatentu medikamentu pieejamību. Cenas var samazināties vairāk par 50% salīdzinot Uh, ar oriģinālo medikamentu cenu. Es vēlos norādīt uz šiem riska faktoriem. Ja mums nebūs patentu medikamentu, mums nebūs arī bezpatentu medikamentu. Tā tad jāpadomā, cik ilgi jāaizsargā likumu šie medikamenti. Es te piekrītu komisijai un arī uh, atsevišķi bezpatentu medikamentu ražotāji tam piekrīt. Līdz ar to es nepiekrītu pagarinājumam, kas paredzēts um, priekšlikumā. Padomēju un parlamentam vajadzētu arī turpmāk īstenot kontroli. Un te runa ir arī par pārdošanu tiešsaistē internetam. Runājot par recepšu medikamentiem, tie pastāv aizliegums pārdot um, šādu veidu medikamentus. Tas, protams, ir pareizi, bet ja var pārdot zāles arī bez receptes, tad uh, to pārdošanu vajadzētu atļaut internetā. Es piekrītu grozējumiem attiecībā uz veterināro ārstu darbību. Paldies, Anjokungs! Paldies, uh, Ferānkungs, atvainojiet! Es uh, vēlos pateikties par šo darbos. Eh, mm, zinu, ka šai sakarā izvedot arī jauna darba grupa parlamentā, kas eh, palielinās mūsu kapacitāti attiecībā uz darbiem šajā jomā. Runājot par um, veterināro um, eh, veterinārijām zālēm, um, nevajadzētu atļaut recepšu Uh, medikamentu pārdošanu īpaši internetā, gan uh, katrai valsti vajadzētu paredzēt iespēju uh, pašā lemt, mm, kā darīt, citādi tā būs iejaukšanās dalību valstu brīvībā šai ziņā. Pretēji tam, ko teica referenti, veterināra situācija nav salīdzināma ar ārstu situāciju nepastāv nedz sociālā drošība, nedz eh, kompensācijas eh, personam, kas strādā, eh, teiksim, ar lopkopiem sadarboties. Mm, mēs runājam par ļoti nopietnu krīzi šajā jomā. Paziņojums kā tāds ir svarīgs, bet tas ir jāstiprina, jo pagaidām par šiem aspektiem tas neizsakās pietiekami dziļi. Paldies jums! Uh, nākamais izteiksies Viegas kungs. Paldies! Izejot no ziņojuma, jāsaprot, ka mums jābūt realistiskiem. Nu, realistiski jāskatās uz situāciju, nevajadzētu visu noreducēt uz antibiotikām. Mēs runājam par lauksamniecības jomām, par eh, dzīvesamniecību arī. Un tur pastāv atsevišķi noteikumi, kas ir kolektīvi noteikumi visiem, uz visiem attiecas, skar arī dzīvnieku veselību. Mums tiek piekopta intensīva lauksamniecība, masveida lopkopība, nevar vienkārši izmantot atsevišķas vielas pilnīgi brīvi. Tas ir skaidrs. Runājot par priekšlikumiem attiecībā uz veterināro, veterinārijām zālēm, mums šie priekšlikumi jāskata kā kopējas pakotnes sastāvdaļa. Te nevajadzētu atkal visu reducēt uz antibiotikam. Runa ir principā ir par piekļuvi medikamentiem, kas uh, ir svarīga, kas ir jāaizsargā izmantojot centralizēto reģistru, lai nenonākam situācijā, kur uh, nabadzīgiem valstīm šī piekļuve tiek liekta un uh, multinacionālās uh, lielu kompānijas Nu, var bagātināties uz viņu rēķinam. Farmakovigilance mums piedāvā mm, labo aizsardzības stratēģiju. Arī Eiropas zāļu aģentūra, te jāsaka savs vārds, runājot par antibiotiku kontroli. Runājot par dzīvnieku medikamentiem, šie medikamenti taču neaprobežojas ar antibiotikām. Uh, Tad ir runāt arī par profilakses un prevencijas iespējām, lai samazinātu šo medikamentu patēriņu. Vajadzētu samazināt arī izmaksas, bet kontrolētā veidā. Jākontrolē pārdošana internetā. Un pēdējais vārds par inovācijām. Mums ir uzņēmumi, kas cenšas um, izplatīt savas aktivitātes Un uh, mums viņiem jāpalīdz. Medikamentiem jābūt konkurētspējīgiem ražotājiem. Runājot par veterinārās komitejas darbiem svarīgi nodrošināt, uh, ka mūsu komiteja netiktu uh, par instrumentu multi uzņēmumu, multinacionālu uzņēmumu rokās. Tā, nu, Milleris kundze tagad lūdzu. Nē, Milleris kundze es neesmu. Es esmu Miljo kundze. Paldies. Man redz pāris komentāru. Paldies Palsnes kundzei visu pirms. Runājot par antibiotiku izmantošanu, tīpaši par eh, rezervas antibiotiku izmantošanu, mm, mums nepieciešams skaidrāki noteikumi, lai to, lai to darītu turpmāk. Mums ir arī pirmās pirmie indikatori tam, ka gruntsūdeņos nonākuši, nonākušas antibiotikas, un um, uz to uzreiz būtu jārēģē. Ja mēs kaut ko tādu atklājam, tad, nu, tad mums jāvar rēģēt un jāparedz šāda iespēja li likumdošanā. Un par veterinārārstiem uh, te jāparedz uh, skaidra likumdošana attiecībā uz pensionēšanos Ant un antibiotikas nedrīkst pielietot nevis profilakses, nevis prevencijas nolūkiem. Paldies! Agilāras kundze. Agilāras kundze. Paldies. Es varu piekrist jūsu, jūsos kundzes teiktajam atsevišķos punktos. Vajadzētu aizmirst uh, par uh, to, ka vēl ir šīs grūtības ar pieejamību uh, medikamentiem, ko lieto tikai mm, atsevišķām dzīvnieku sugām. Tika izdarīts atsaucas arī uz profilaks un prevenciju. Bet uh, pilnībā to aizliegt nevar, jo tieši runājot par šīm maz izplatītajām sugām, uh, Labi, ka jūs skatāties uz paraugu praksēm lopkopībā un dzīvnieku veselību. Izskanēja, ka dalībvalstis jau daudz darbojas šajā jomā, bet Eiropa, Eiropā vēl ir atšķirības. Protams, var mēģināt homogenizēt situāciju bet tīri geogrāfisku apstākļu dēļ pastāv šīs atšķirības un arī paliks. Un šis kaskādu veidīgas receptes, jā, šī situācija mani arī ļoti satrauc. Es te pilnīgi piekrītu runātājiem. Paldies, ka pūtau kungs. Paldies priekšsādētājiem. Visu pirms vēlos apsveikt Paulsenes kundzi. Es uh, iesniegšu man tekstu kā ēnu referents. Ja mums ir šie 460 grozējumi, tad um, būtu tik tiešām labi izstrādāt pēc iespējas vairāk kompromisu, lai uh, mazinātu grozījumu skaitu. Par antibiotiku izmantošanu mums nav specifisku un stingru statistikas datu vajadzētu nodrošināt, ka antimikrobiālā rezistence, rezistences stratēģija ir balstīta uz uzticams zinātniskās informācijas. Tā kā mums šie statistikas dati ir vajadzīgi. Kas te ļoti svarīgi ir aplūkot veterināro ārstu lomu. Zinu, ka te izskanēja dažādi viedokļi. Man nedaudz pārsteidz. Jūs sakāt, ka veterinārie ārsti var gan uh, izrakstīt, gan um, pārdot um, produktus. Būtu labi to kaut kādā veidā regulēt. vajadzētu aplūkot arī farmakovigilanci. Tas ir ļoti vajadzīgi, lai mums būtu blakņu saraksts, lai mēs varētu īstenot monitoringu, lai mēs nepieļautu gruntsūdeņu un augsnes piesārņošanu ar antibiotikām. Kolēģi, kas runāja pirms manis, pieminēja to, ka jāaizliedz bezrece, bezrecepšu medikamentu pārdošana internetā. Mums jāgarantē stingras pārbaudes, un tad arī aizsardzības eh, periods ražotājiem. Mums uz to jāfokusēs un jāpieņem lēmums. Nākamais runātais. Paldies priekšsēdētājiem. Mums ir um, lielas šaubas. Um, par uh, šīm problēmām, bet uh, neskatoties uz to, arī liels prieks par Palsnes kundzes lielisko ziņojumu. Mums te gan ir daudzi grozījumi. Uh, Un um, īpaši mūs interesē decentralizācija, kur nevēlamies uh, ieviest jaunas procedūras, bet mainīt šī brīža procedūru, kas uh, noteikti vienkāršas lietas. Un es ceru, ka referente šo mūsu grozījumu atbalstīs. Un citādi ar nepacietību gaidu darbus nākamnedēļas sanāksmēs. Paldies, Edrlaikungs! Paldies priekšsēdētājiem! Un uh, paldies Paltnes kundze par lielisku ziņojumu. Skaidrs, um, ka lielākoties mēs runājam par antibiotikām, bet vajadzētu domāt par visiem medikamentiem. Kā teica kolēģi, visu nevar noredzēt uz antibiotikām. Ne tikai antibiotikas izraisa rezistenci. ir pretparazītu medikamenti, pret, medikamenti pret audas infekcijām, un uh, tie arī ir šeit jāaplauko. Mums būs ļoti nopietnas sekas, ja nekontrolēsim medikamentu pielietošanu. Kas notika mm, ar uh, medikamentu pielietojumu pirms Pirmā pasaules kara? Um, kādā veidā tā tika regulēta? Mēs uh, nevaram atgriezties pie līdzīgas situācijas. Zviedrijā jau pirms 30 gadiem cilvēki sāka piestrādāt pie šīs problēmas. Citās valstīs varbūt tikai pirms 10 gadiem, bet eh, jānodrošina, lai visiem būtu politiskā grība virzīties uz priekšu. Paldies, Jāra kungs! Paldies! Tātad nu, veterinārā ārstu situācija. Nu, svarīgi nodrošināt uh, iespēju veterināriem ārstiem gan uh, parakstīt, gan pārdot zāles. Veterinārais ārsts šajā gadījumā uzņems arī atbildību par to, ko viņš ir pārdevis, un tas jāskata kopā. Mm, citādi mm, notiek kompetenci uh, sadalījums, viens izraksta, otrs eh, pārdod, un tad atbildīgo personu nevar atrast. Un, eh, un pārdošana internetā nevar pieļaut, jo vienkārši tas ir ļoti delikāts jautājums. Un rezerves antibiotikas eh, trešais atslēgu vārds. Mums nepieciešams restriktīvs risinājums, kas ļautu turpināt šīs diskusijas arī publiski. Paldies, Desa kungs. Paldies priekšsēdātājiem. Mm, arī no manis eh, dažas eh, tēzes praktiski piekritiši Jārkungam. Eh, Patērētā aizsardzības dienas Vācijā apreitināja, ka 2013. gada tikai 1% no visām izmantotajām antibiotikām bija rezerves antibiotikas. Savukārt cilvēkiem paredzēt to medikamentu vidū. Receptūras antibiotiku bija 47%. Līdz ar to situācija ir atšķirīga. Runājot par rezistenci, ļoti bieži mm, nevis uh, dzīvnieku medikamenti tie ir atbildīgi, bet uh, pat, patērētā aizsardzības dienas uh, vai no, teiksim, slimnīcas slimnīcas izplatās infekcijas, tik uh, viens var ieiet, tik viens uh, var uh, atmest līdzi šo infekciju un nevar visā vainot tikai dzīvniekus. Paldies! Līdz ar to šī diskusija tiek noslēgta. Un tagad lūkšu Sarokungu no komisijas izteikties noslēgumā. Paldies! priekšsēdētājiem. Es vēlos pateikties, tas eh, ir pievienoties kolēģiem, kas pateicās Palsenes kundzi par sadarbību. Mm, tas bija tiešām prieks arī personīgi. Mums ir atsevišķi, atsevišķas piezīmes par profilakses, metafilakses un mm, tam līdzīgi definīcijām. Mēs um, mēģinām ar padomu parlamentu vienoties par definīcijām. Mēs ar, arī, arī nozares pārstāvjiem runājam, ar veterināru ārstu federāciju. Viņiem ir savi argumenti, ko mēs eh, esam uzklausījuši. Par eh, mārketinga atļauju izsniegšanu mums ir priekšlikums pieciem gadiem. Um, mums ir cits priekšlikums šobrīd, bet, nu, par um, autorizācijas procedūrām Pagaidām mēs redzam, ka bez patentu medikamenti un aktīvās vielas nav jāpakļauj centralizētajai procedūrai, īpaši jaunās aktīvās vielas, kā tas ir šodien paredzēts, mūsu uzskatā ir jāpakļauj centralizētajai procedūrai, lai tie būtu pieejami vispirms un lai eh, tos vērtētu labākie zinātniskie eksperti visās dalību valstīs. Sādaļā par variāciju. To ierosina svītrot. Mēs vēlamies to aizstāt ar ziņojumu par uh, regulas, mūsu regulas um, aprakstu, aprakstu ziņojumu. Uh, par datu aizsardzību. To, ko sauca par datu aizsardzību. Vēlamies līdzsvaru starp stimuliem inovācijai un konkurētspējas aizsardzību. Mums ir pierādījumi tam, ka trūkst medikamentu, dzīvnieku medikamentu īpaši maz izplatītajām sugām un arī Uh, dalību valstīm, kas nav tik advancētas, teiksim, um, bi, bišu medikamenti, te jāpiemin arī jaunas antibiotikas. Šie produkti ļoti konkurētspējīgi. Kā kāds pareizi teica, kāds kolēģis nevajadzētu garantēt uh, bezgala aizsardzību Antibiotikas, kā Jēgas kungs pareizi teica, tāpēc mēs šo likumdošanas ietvaru arī pārskatām. Komisijas priekšlikumā parādās 50 eh, pilnīgi jaunas prasības attiecībā uz antimikrobiālo rezistenci. Eh, mums ir izsmeļošs saraksts eh, ar noteikumiem antibiotiku pārdošanai, Mums ir kritērija antibiotiku atlasīšanai, cilvēku ārstēšanai, balstoties uz zinātniskajām atziņām. Un mēs esam gatavi izskatīt visus citus priekšlikumus, lai aktīvāk un efektīvāk apkarotu antimikrobiālo rezistenci. Farmakovigilance. Nē, mēs te neko neatšķēdām. 98% gadījumu mums pastāv. Mūsu rīcība balstās uz zinātniskajām atziņām farmakovigilances jomā. Mēs vēlamies pastāvīgu monitoringu veterināriem medikamentiem un antibiotikām Un kopīgi to darām ar Eiropas zāļu aģentūru, ko arī piesaistījām šo noteikumu sastādīšanai. Un Eiropas zāļu aģentūra mūs atbalsta un uzskata, ka tas palīdzēs pasargāt uh, cilvēku un dzīvnieku veselību. Vēlos arī nedaudz izskaidrot šo priekš, šī priekšlikuma fonu. Mēs neuzskatām, ka ar Eiropas regulu mēs uzreiz eliminēsim negodīgus tirgotājus, ne, nekvalitatīvos medikamentus, klientus, kas eh, pārāk neapzinās eh, to, ko viņi pērk un kādiem nolūkiem. Mēs par to runājām pirms pāris gadiem, runājot par uh, viltotiem medikamentiem cilvēku patēriņam. Un tur mēs vienojamies par mehānismu, lai identificētu operatorus, ko autorizējušas dalību valstis nacionāli pārdot tiešsaistēm. Šie medikamenti tiek pārdoti Eiropā, un mēs to negrozam. Ja dalību valstis nacionāli to atļauj, aptiekas eh, izplatītāji, veterinārārsti, mēs nevēlamies eh, graut šo principu. Un, ja, teiksim, dalībvalsts atļauj tikai bezrecepšu medikamentu pārdošanu vai visu izņemot antibiotikas, mm, to var darīt, jo 107. pantā mm, tā, tas arī tā ir atrunāts. Dalībvalstī ir eh, manevrēt spēja šeit. Un tas pieļauj arī ierobežojumus, ko es pieminēju ko mēs vēlamies. Vēlamies skaidrus noteikumus tiem, e, kas pērka medikamentus no mazumtirgotājiem. Viņiem jāvar pārbaudīt šo mazumtirgotāju leģitimitāte. Un uh, tieši uh, viltoto medikamentu cilvēku patēriņam domātajā regulā um, bija paredzēts posms, ko mēs ierosinām arī šeit, lai nodrošinātu attiecīgo aizsardzību. Lielbritānijas situācijā jā, mēs runājam par personām, kas ir kvalificētas uh, uh, piedāvāt veterināros medikamentus uh, saskaņā un izpild visas prasības, ko paredz nacionālā likumdošana. Tad, ja šis personas atbilst uh, šiem nosacījumiem Lielbritānijā, tad, principā, nevajadzētu būt problēmām ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu veterinārajā jomā vai arī citu veselības profesionāļu mm, gadījumā. Te mēs neko nemainām. Runājot par šo kvalifikāciju atzīšanas ceru, Anjokungs, tas jūs mierina. Bet tas nu ir komisijas priekšlikums, protams. Paldies jums! Bardzo dziękuję. Prosimy panie poseł sprawozdawcę. Liels paldies. Tagad došu vārdu referentē lūdzu. Lā. Invenningar ok. Paldies, paldies visiem par paustajiem komentāriem, iebildumiem, piedāvājumiem. Turpinot šo diskusiju, mēs turpināsim diskutēt, strādāt pie kompromisma, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies visu izdarīt, un ka mums izdosies vismaz par 90% panākt vienošanos. Taču mēs esam lauksainiecības komiteja, tas ir mūsu pienākums atrasties lauksaimnieku pusē un uh, ņemt vērā reālo situāciju. Tad, kad es palūkojos uz eh, jaunākajiem pētījumiem saistībā ar antibakteriālo rezistenci un attiecīgajām sekām, attiecībā uz dzīvi, uz zemes principā, tad es domāju, ka mēs uh, tuvojamies uh, ļoti nopietnai situācijai, kur patēriņš lauksainiecībā ir jāsamazina. Tas būs ļoti sarežģīti izdarīt to ekonomiski un tehniski. Es gribētu sagatavot neicinatīvas ziņojumu, lai palūkoties uz tām sekām lauksainiekiem, kas ir uh, vienkārši šausmās attiecībā uz situāciju ar uh, izmaksām kas ir uh, radušās saistībā ar 50. pēdējo 50-60 gadu laikā notikušās darbības uh, izmainīšana. Viss šīs izmaksas gulsies uz lauksaimnieku pleciem, mums ir tas jāapzinās, tas ir jāņem vērā, tas, protams, ir ārpus mūsu mandāta, um, mandātu, taču tas ir pienākums mums pārdomāt šo punktu. Paldies! Paldies! jums par darbu pie atzinuma. Tas tiks pieņemts 15. un 16. jūlijā vadošajā komitejā NV 22. septembrī. Liels paldies jums, Palsens kundze, un tagad pievērsīsimies septītajam darbkārtības punktam tam grozījumu izdarīšana regulā numur 726 no 2004. gada, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības kopienas procedūras un izveido Eiropas zāļu aģentūru. Šeit uh, atzinumu sagatavotājs ir Staņislavs Polčaks, atbildīgā komiteja ir NV, ir iesniegti grozījumi, par kuriem jādiskutē. Kā jau teicu, visi šie jautājumi ir cieši saistīti savā starpā. Šī regula attiecas uz reģistrēšanas un uzraudzības procedūrām, gan cilvēkiem paredzētām, gan veterinārām zaļām, un kā jau teicu, šeit arī tiek, to tiek izveidot Eiropas zāļu aģentūra. Lūdzu, jūs tagad iepazīstināt mūs ar grozījumiem. Palčeka kungs, dod vārdu jums. Děkuji vám, pane předsedo, za uvedení. Paldies priekšsēdētāji par ievadvārdiem. Centīšos izteikties īsi, jo šīs dosjē um, mm, vairākums jau ir iekļauts Palsens kundzes atzinumā, šis ir vairāk tāds tehniskas dabas dokuments, taču, kā jūs jau pareizi teicāt, tas ir cieši saistīts ar iepriekšējos eh, punktos aplūkotiem jautājumiem. Runāt par savu atzinumu, par to jau agrāk komiteju sēžu laikā esam izteikušies, vēlos koncentrēties tikai uz tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar jauniem grozījumu priekšlikumiem. Šie grozījumi bija 30, tātad viena desmitā daļa no tā, kas tika iesniegts Palsens kundzes atzinumam. Tas, eh, protams, liecina arī par šīs problēmas eh, svarīgumu. Kā jau teicu, mans atzinums nodarbosies tehniskas dabas jautājumiem. Principā es piekrītu visiem iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem. Taču šeit būtu būtiski, kā Eiropas parlaments panāktu kopīgu atzinumu. Šeit ir tikai viens grozījuma priešlikums monogrāfijas medikamentiem. Tas ir saistīts ar zināmiem riskiem videi. Šī doma ir katrā gadījumā cēla, taču to ir grūti īstenot. Taču, manuprāt, šeit šis jautājums nav pilnībā pārdomāts, uz kādiem noteikumiem jābalstās šādu monogrāfiju izgatavošanai. Veterināra nozara jau piedāvāja uh, priekšlikumu, ka var varētu publicēt vides pētījumu uh, rezultātus. Tas būtu labs pamats, taču, manuprāt, bažos, ka mums nav pietiekami daudz laika un uh, iespēju šo konkrēto jautājumu attiecīgi iepludināt ziņojumā vai manā atzinuma projektā. Šeit būtu nepieciešama daudz dziļāka diskusija saistībā ar šo bīstamo vielu ietekmi uz vīti. Manuprāt, tas arī viss no manas puses. ir skaidri redzams, kur šeit pastāv prioritēts. Esmu ēnu referenti no e FTPP. Arī attiecībā uz veterinārijām zālēm šis jautājums ir tehniskas dabas, un es domāju, ka kopā ar ēnu referentiem mēs noteikti panāksim vienošanos par grozījumiem. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Kaputo kungs lūdzu pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Uh, referents jau pieminēja to, ka šeit runa ir par ļoti tehniskas dabas uh, dosjē, kas ir cieši saistīts ar iepriekšējiem jautājumiem, ir tikuši iesniegti grozījumi priekšlikumi. Manuprāt, šeit būs viegli atrast kompromisu. Jau esmu runājis ar referentu, un vēlos pateikt to, ka esmu ieinteresēts priekšlikumā izveidot publisku datu bāzi gan cilvēkiem paredzētiem, gan veterinārām zālēm, kur šī datu bāze regulāri uzraudzīt šos medikamentus, un, manuprāt, tas ir būtiski, un turklāt komisijai ir jāuzsver prasība un jānoskaidro šī prasība, ka Eiropas zāļu aģentūra ir atbildīga par medikamentu reģistrēšanu un uzraudzību centrālā līmenī, lai būtu labāka sasaiste starp regulu 728 un jauno regulu par šo zāļu uzraudzību. Paldies, Ajūzo kundze! Paldies, izteikšos īsi priekšsēdētāji! šo aģentūru nošķiršana ir tiešām nepieciešama, mums ir jauna šāda aģentūra. Un tad ir jautājums, vai mums tiešām ir nepieciešama jauna aģentūra vai arī pietiek ar esošo situāciju. Eiropā šobrīd aģentūras vienkārši vairojas un vairojas, varbūt jūs varat paskaidrot, kādēļ ir nepieciešama jauna aģentūra. Paldies! Franka kungs lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šajā jautājumā es piekrītu iepriekš teiktajam tādā ziņā, ka jau kārtējo reizi komisija aizbildinās ar vienkāršošanu jau esošajai regulai un trūkumiem regulā, lai atkal jau paplašinātu visu šo struktūru. Jaunās Eiropas aģentūras izmaksas uh, balstīsies uz iemaksu palielināšanu un medikamentu cenu celšanos. Parlaments ļoti labi zina, cik ļoti lielā mērā komisija ir pirmā atbildīgā par regulējuma palielināšanos. Būtu labāk un liederīgāk un prātīgāk vienkāršot, taču kā tev reiz komisija grib visu sarežģīt. Pani posev Skotka to Skot Katko kundze, lūdzu. Uh, Paldies. Um, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kas ir skeptiski noskaņoti. Domāju, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt um, <clears throat> uh, sabiedrības veselību un dzīvnieku un to ir iespējams mm, panākt ar Eiropas zāļu aģentūras starpniecību. Nevajadzētu palielināt birokrātisko slogu. Būtu jānodrošina tas, lai Eiropas zāļu aģentūrai būtu nepieciešami resursi. Ja mēs samazinām izdevumus uh, īstermiņā, tad ilgtermiņā būs uh, dzīvnieku veselības krīze, un tas ietekmēs arī sabiedrības veselību, un tas izmaksās vēl krietni vairāk. Tādēļ jāpaturprātā, ka šī ļoti svarīga aģentūra, Eiropas zāļu aģentūrai nozīme ir vitāli svarīga, un tādēļ finansējums būtu <clears throat> jāsaglabā. Tāpat uh, ir ļoti maz cilvēku skaits, uh, kas nodrošina īstenošanu praksē, vai tas tiešām garantē to, ka viss tiek īstenots, uh, kā ir paredzēts mūsu principos, un vai tas nodrošinās cīņu ar antimikrobiālo rezistenci. Es domāju, ka ir svarīgi to paturēt prātā un līdzīgi. Es domāju, ka būtu nepieciešami adekvāti resursi, lai apstrādātu informāciju, kas mums ir par šiem resursiem. Šeit varam runāt arī par tirgus atļaujām un jauno pieteikumu izskatīšanu. Mēs uzskatām, ka cilvēku resursiem ir jābūt adekvātiem, lai varētu tikt galā ar šo slodzi. Un sevišķi runājot par farmakoviģilances pasākumiem, tiem ir jābūt daudz stingrākiem un plašākiem. Tādēļ es ar nepacietību gaidu diskusijas par šo jautājumu. Činkuja, Liels paldies! runātājs saraksts ir noslēdzies, un tagad došu vārdu Salapa kungam no Eiropas komisijas lūdzu. Pamā. Nē, mums ir vēl viens pieteicies runātājs. Atvainojos, es runāju ļoti īsi, es palētu garām savu runāšanas laiku, man bija jāatbild uz zvanu, bet uh, runājot par uh, pamatjautājumu, es domāju, ka šobrīd galvenā problēma Eiropas Savienībā ir tā, ka mēs pieņemam daudz labu rezolūciju, daudz labu regulu, nu dažreiz ir izliktas, bet eh, kopumā ir daudz labu tekstu, bet mums nav līdzekļu, lai tos īstenot praksē. Kā nodrošināt to, lai tiešām varētu uh, to nodrošināt, ja ir kādi noziegumi, tad eh, policija nodrošina likuma ievērošanu, bet ko darīt šādos gadījumos? Mēs eh, strādājam ar faktiem, skaitļiem un statistiku, bet tas ir jādara pareizi. Un komisija ir jābūt informētājiem par to, ka dalībvalstīs, ja dalībvalstīs nepienācīgi tiek eh, īstenoti un piemēroti šie tiesību akti. Tas ir tāds eh, tehnisks jautājums, bet ja mēs vismaz daļēji būsim tikpat veiksmīgi, kā Polsens kundze eh, savos jautājumos, tad es domāju, ka būs labi. Um, vajadzētu vairāk vienkāršot šos jautājumus. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdē vēlos izteikties daudz īsāk šoreiz nekā iepriekš. Sākumā mēs nosakām, kādēļ šis uh, dokuments ir piedāvāts sasaistībā ar iepriekšējais, un otrs tas ir saistībā ar direktīvas 726 no 2004. gada direktīvas izmainīšanu. Mēs vēlamies centralizēt procedūru veterināru ārstēm, zālēm, un lai tas viss būtu saskaņots ar eh, Lisabonas līgumu. Tātad tas ir tas, kā mēs rīkojamies. Mēs nevēlamies šeit paplašināt uh, aptvērumu, lai būtu jaunas uzdevumu aģentūra vai citām iesaistītajām pusēm saistībā ar šīs regulas pārējo daļu. Runāt par paustajiem komentāriem šodien. Pirmkārt, es gribētu apliecināt Ajūso kundzei un Sefero kungām, ka nav jauna aģentūra. Kad mēs runājam par aģentūru, tad mēs runājam tikai par Eiropas zāļu aģentūru. Ferāra kunga. Tātad šeit netiek tērēta nauda papildus. Šī vis, vienmēr ir šī Eiropas zāļu aģentūra, turklāt tā ir 20 gadu veca un pat vēl senāka, tātad mēs nepiedāvājam izveidot jaunu aģentūru. Es pilnībā piekrītu Skots kundzei un Federlai kungam, ka mums ir jānodrošina tas, lai mums ir līdzekļi mūsu misijām, jābūt labam finansējumam. Eiropas zāļu aģentūrā ir apmēram uh, 800 darbinieku, un taisnība ir, ka tie, kas nodarbojas ar veterināru zālēm, nav tik plašā skaitā, taču var nodrošināt to, ka esam izdiskutējuši komisijas priekšlikumus plaši, detalizēti ar saviem kolēģiem un draugiem, arī personālā līmenī, Eiropas zāļu aģentūrā, pirms mēs piedāvājam šo komisijas priekšlikumu. Tātad esat uh, tiešām pārliecināti par to, ka mēs necenšamies izveidot jaunu aģentūru, mēs cenšamies palīdzēt jau esošajai Eiropas zāļu aģentūrai darboties pēc iespējas labāk. Un tad runāt par autorizāciju, par šo reģistrēšanu un uzraudzību veterināru zāļu jomā. Liels paldies! Paldies! Tagad došu vārdu referentam, lūdzu. Děkuji. <clears throat> Já již velmi stručně pouze. Paldies īsumā, noslēgumā es ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mums radīsies iespēja noformulēt kompromisa grozījumu priekšlikums, un cerams, ka mēs visus grozījumu priekšlikums varēsim apstrādāt, tie nav tik lielā skaitā. Un vēlos atbildēt komisijai. Šī jaunā regula, jaunās daļas regulā izmaina kompetenču sadalījumu. No komisijas puses pat tika izstrādāts ietekmes novērtējums, un, manuprāt, tās nerunā par labu aģentūrai. To es arī attiecīgi konstatēju savā atzinumā, runājot par maksājumiem, kas ir jāmaksā aģentūrai. Tam ir liels finanšu sloks, tas ietekmē visas sistēmas finansēšanu, un tas ietekmē arī dalībvalstis tiešā veidā. Un šeit ir kas jādara. Tas ietekmē dalībvalstu budžetus, tādēļ, manuprāt, ir tā, ka kompetences Eiropas Savienības līmenī ir jāpārdala citādāk. Un man ir jāpiekrīt arī Ferāna kungam. Mums ļoti skaidri jāpatur acu priekšā tas, ka šī jaunā regula kompetences sadalīs citādāk. Paldies! Paldies! Šī atzinuma pieņemšana mūsu komitejā notiks 15. un 16. jūlijā, un tad vadošajā komitejā, atbildīgajā komitejā NV 22. septembrī 2015. gadā. Un tagad pāriesim pie 8. darba kārtības punkta dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtiks un barības lietošanu savā teritorijā. Atzinumu sagatavotājs no atbildīgās komitejas ir Alberts Des un atbildīgā komiteja ir NV. Agrī komiteja uzņēmās pienākumu sagatavot atzinumu par šo atbildīgās komitejas NV ziņojumu, kas attiecas uz dalību valstu iespēju ierobežot vai aizliegt ģeneriski modificētas pārtiks un barības lietošanu savā teritorijā. Vēlos atgādināt jums, ka pirms 18.20 stāšās spēkā nepastāvēja kvalificētais vairākums starp dalībvalstīm ne pret, ne par attiecībā uz ģenetiski modificētas pārtikas mm, ierobežošanu, tātad vai aizliekšanu varības lietošanā. Tas nozīmē, ka komisija pieņēma lēmumu saskaņā ar pašreizējumiem tiesību aktiem bez komitejas atbalsta tika pieņemta norma par GMO regulēšanu pārtikā un barībā. Šis dokuments ir numur 1829 no 2003. gada, kur dalībvalstīm tiek nodrošināta iespēja ierobežot vai aizliegt šo ģenētisku modificēto pārtiku un barību taču tikai tādos gadījumos, kad dalībvalsts ir spējīgas pierādīt to, ka ģēmo izmantošana rada apdraudējumu cilvēkam vai videi, un iemesli ir ļoti dažādi, dažreiz šeit uh, ir tie pauži iekšējas uh, iebildumus, taču nav īsti sasaistīti ar tiešām ietekmu uz cilvēku veselību vai vidi, un šie uh, grozījumi ir saistīts par lēmuma pieņemšanas pārskatīšanu attiecībā uz ģēmo un par juridiskā ietvara noteikšanu, lai dalībvalsts savās teritorijās var pieņemt pasākumus, kas, kuru mērķis būtu ierobežot vai aizliegt GMO pārtikā un barībā balstoties uz iebildumiem, kas ir citādāki, kas nekā tie, kas saistīti ar produktu drošumu. Šo atzinumu sagatavoja Desa kungs, taču doš, pirms dodu viņam vārdu, uzklausīsim komisijas prezentāciju, lai varētu labāk saprast, kāds ir šīs iniciatīvas mērķis. Lūdzu, vārds jums komisija. Un mums jau ir pieteikušies arī runātāji. Mīkā kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsādātā kungs, godātie deputāti, paldies par aicinājumu piedalīties un par iespēju iepazīstināt jūs ar komisijas priekšlikumu šajā sakarā. Kā jūs zināt, šajā likumdošanas priekšlikumā runa ir par pārēju sakarā ar pieņemtajiem priekšlikumiem 2014. gadām. Tas sasaistās ar plašāku kontekstu, proti, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji ir skeptiski noskaņoti pret GMO izmantojumu pārtikā. Uh, un tajā pašā laikā ražotāji importē 32 eh, miljonus tonu sojas gadā, piemēram, un pārsvarā tā ir ģenētiski modificēta. Un mēs ražojam tikai 1,4 tonnas, 1,4 eh, miljonus tonnas, kas ir mazākā 4% mūsu vajadzību. Ja mēs gribētu palielināt ražošanu atbilst mūsu vajadzībām. To vajadzētu palielināt 20 reizes, kas nav reāli. Šis ir tikai viens no piemēriem, kas liecina par to, ka ģenētiski modificētā pārtika ir klātesoša, importējot to. Taču pēc riska izvērtēm, ko veikusi Eiropas pārtiks drošības aģentūra, ir vesela virkne ražotāju, kas ir panākuši sev vēlamu situāciju, un tas nav pat mainījies pēc papildu soļiem, kas ir spērti apelācijas komitejas sakarā. Komisija ir uzņēmusies atbildību par ģēmo atļaušanu sekojot eh, EFSA izvērtējumam, lai izpildītu savus, eh, savas juridiskās saistības, eh, jo, kā jau minēju, tās ir juridiskās saistības, kuras tagad ir jāpilda. Tas sasauc ar demokrātiskiem procesiem, kas mūs tā, tādajādi ir izveidojuši šādu situāciju, un mēs uzskatām, ka diskusijas par um, šiem jautājumiem ir ārkārtīgi svarīgas, jo mums ir jānoskaidro situācija un jā. Um, un mums ir jāvirzās uz priekšu. Viss atbilstošākais uh, risinājums būtu paplašināt uh, jaunās direktīvas eh, noteikumus, eh, kas eh, nesen tika pieņemta parlamentā. Mēs esam izvērtējuši arī citus piedāvājumus, bet ir vairāki trūkumi. Piemēram, komitoloģijas mainīšana tikai ģēmo sakarā būtu diskriminējoša. Ir tādā gadījumā jāatbild uz jautājumu, kādēļ mainīt noteikums tikai ģēmo sakarā. Balsošanas eh, noteikumus mainīt nav iespējams, jo tie ir noteikti līgumā, lai nodrošinātu demokrātisko līdzsvaru starp 28 dalībvalstīm. Ja to mainītu, tad mainītos arī līgums. Un visbeidzot, ja dalībvalstīm tiek dota kompetence lemt par ģēmo, tas nebūtu um, ilgspējīgi, jo tas uh, izveidotu atšķirīgus uh, tiesību līmeņus eh, dalībvalstīs. Ņemot vērā dalībvalstu situāciju, lai ierobežotu vai aizliegtu ģēmo, būtu ieviesta lielāka subsidiaritāte un galīgais lēmums būtu vairāk valsts iedzīvotāju rokās. Dalība valstis ļoti bieži uh, izvēlas rīkoties politisku nevis veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Taču es vēlos skaidri norādīt uz to, ka komisija nemaina savas apņemšanās. Vēlos uzsvērt arī to, ka visiem lēmumiem ir jābūt saskanīgiem ar Eiropas Savienības pamatprincipiem. Pirmkārt, iedzīvotājiem ir jānodrošina vienāds drošības līmenis visā Eiropas Savienībā, kas nozīmē to, ka GMO atļaujām un riska izvērtējumam ir jāpaliek Eiropas Savienības kompetence. Līdz ar to dalībvalstu lēmumi par GMO nekādā ziņā nedrīkst būt pretrunā ar EFSA riska izvērtējumu. Protams, ka dalībvalstīm var būt iespējas pieņemt dažādas ārkārtas pasākumus, ja būtu jauni riski, tādēļ ir jāpredz arī uh, dažādas eh, drošības eh, klauzulas eh, šajā tekstā. Otrakārt, šiem pasākumiem jābūt atbilstošiem statotiskiem tirgum un saistībām, kuras Eiropas senība ir uzņēmusies. Šī iemesla dēļ lēmumi jāpieņem balstoties uz sabiedrības interesēm, tiem jābūt proporcionāliem un nediskriminējošiem. Ir <clears throat> būs iespēja tikai um, aizliegt izmantojumu konkrētajā dalībvalstī, bet ne apriti vai importu. Dalībvalstīm tādējādi um, būs rūpīgi jāizvērtē eh, savu lēmumu sociāla eh, ekonomiskā ietekme. Priekšsādātāja kungs, gudatie deputāti, komisija ir izpildījusi savas saistības eh, ļaut uh, Eiropas pilsoņiem un demokrātiski ievēlētajām valdībām, valdībām teikt savu vārdu par ģēmo. Mēs uzskatām, ka viņa viedokli nedrīkst ignorēt. ģēmo sistēmā saskars ar politisku izaicinājumu, kas ir jārisina Eiropas Savienībai atbilstošā institucionālā veidā. Uzskatām, ka mūsu priekšlikumā atspoguļots viss piemērotākais risinājums, tādēļ aicinu jūs visus priekšsēdētākums referentu kungs, godātie deputāti, iesaistīties konstruktīvās diskusijās, lai virzītos uz priekšu šajā likumdošanas procesā. Paldies par uzmanību. Myślę, że pierwszy w tej dyskusji. Paldies. Kurš vēlas izteikties pirmais? Nu, droši vien tāds pats referents Desa kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ne, īstenībā e, jūs pats jau aprakstījāt e, visu šo priekšlikumu, mainot e, regulu, kas šobrīd ir spēkā. Mēs runājam par nacionāliem aizliegumiem. Nacionālajie aizliegumi nevar sagrozīt starptautisko konkurētspēju un uh, kā kritērijam jābūt drošības apsvērumiem. Pagaidām komisijas priekšlikums neuzlabo situāciju. Priekšlikumā rakstīts, eh, ka dalībvalstīm jāpierāda, ka iespēja nepiedalīties atbilstoša mm, tirgus ekonomikas eh, pasākumiem, iekšējā tirgus eh, noteikumiem, ES noteikumiem. Uh, šādi iekšējais tirgus tiek apdraudēts, vai mums atkal parādīsies robežu kontrolas. Mums te būs dažādas procedūras, dažādas atļaujas par atrunā tam, ko teica Junkers par birokrātijas samazināšanu. Šeit tiek uh, radīts birokrātijas monstrs. Un, un arī mūsu lauksamniecības ministrs um, ļoti masīvi mēģināja darīt visu, lai atsauktu šo priekšlikumu, tad tiešām tiek radīts monstrs. Komisija zaudēs pārskatu par visiem šiem lēmumiem, kas ir lielākoties politiski lēmumi, nevarēs neko kontrolēt, un šis lēmums nav konsekvents. Mm ar citiem priekšlikumiem. Uh, Čolas, komisārs Čolas ierosināja izņemt 7% no ārzemes no aprites, tagad ir cits priekšlikums izmantot proteīnu, mm, auga audzēšana šīs platības, um, tas ļautu mazināt importus, bet arī šeit komisijai bija pilnīgi nepareizs priekšlikums un neatspoguļo lauksamniecisko situāciju un reālas vajadzības. Mēs par to runājam ar Enviju. Es nevēlos sasteigt lietas, bet arī tur, manuprāt, veidojas plašs vairākums uh, priekšlikuma noraidīšanai. Tas vienkārši nav savienojams ar iekšē tirgus noteikumiem un brīvību. Uh, Un tāpēc ziņojumā es ierosināšu agrī komitejai savā atzinumā iet tā pašā virzienā, kurā iet arī Envi un ka priekšlikums tiek nosūtīts atpakaļ komisijai. Paldies, uh, referents kungs, par šo izklāstu. Paldies, ka pastāstījāt arī par atzinuma par darbu pie atzinuma. Pieteikušies ļoti daudzi kolēģi, bet es atgādināšu, ka pulksten 18.30 sākas divas citas svarīgas uh, sanāksmes, Nīkolsona kunga sanāksme, ļoti svarīgu tēmatu, konkurētspēja, olu sektorā. Tad tiks pieminēts arī TTIP vienošanās. Par to Nikolsona kungs mums arī izstāstīja, viņš arī mūs visus aicina piedalīties. Un kopā kožēkā sanāksme, tāpat laikā mm, šeit uh, stāvu zemāk salonā, un tur runa būs par piena sektoru, par situāciju šie tirgu. Mēs varat piedalīties abās sanāksmēs, jo visas tēmas mums ir interesantas. Būtu ļoti labi, ja mums būtu tāda iespēja. Un tāpēc ierosinu jūs nepārsniegt pusotru minūti savos komentāros. Citādi mēs varam mūžīgi runāt par šo tēmu, kas ir labi pazīstama, vai tomēr mēs to varam darīt īsi un lakoniski. Lūdzu, pirmais runātais. Bovēkungs. Priekšsēdētā kungs, man jāpiekrīt Daisa kungam vienreizi. Varbūt tas ļoti apbrīnojami, bet, nu, pēc būtības teksts ir slikts. Tā bija arī pirmais teksts par kultūru. Īstenībā tas ir tieši tikpat slikts teksts. Padome šķiet ir pieņēmusi tekstu par uh, saklām, un mēs uh, noraidīsim mm, tekstu uh, par šo tēmu. Un tad nekas cits mums neatliek. Šodien komisija pati atzīst, es nesaukšu vārdus, bet Mums vienkārši ir ļoti slikta situācija veidojas attiecībās ar Pasaules tirzniecības organizāciju. Mēs eh, nevaram atsaukties uz tirzniecības starptautiskajām normām, eh, atsakot eh, ģēmo importu savā teritorijā un te veidojas beztarifu barjeras. Un mēs zinām, ka tas vienkārši nav iespējams mūsdienu pasaulē pārāk trausli. Līdz ar to teksts ir slikts. Un, nu, kāpēc šis teksts ir tik slikts? Jo komisija atsakās, kaut arī Junkers to vēlas, izvērtēt pilnībā visu ap ģēmo. Uh, pie visiem aspektiem - socioekonomiskiem, vides un veselības. Mm, ja mums nebūs visi šie trīs elementi aplūkoti izvērtējumā, tad eh, mums eh, rodas robi šī izvērtējumā, mēs nevaram sevi pasargāt. Un tagad komisijā izdabā multinacionāliem uzņēmumiem, kas vēlas, eh, lai mēs neizliegtu ģēmo. Bet um, Mums ir biotehnoloģija uzņēmumi no otras puses, kas paradoxāli vēlas vienkāršot procedūru ģēmo ievēršanai. Paldies! Lūdzu, neatkārtojiet to, kas jau izskanēja. Petīra kundze, lūdzu, pusotru minūti nepārsniedziet. Paldies priekšstādātāji, paldies Dēsa kungs par prezentāciju. Komisija daudz ko dara, lai mm, izveidotu juridisko ietvaru, lai dalībvalstis varētu lemt par ģēmo ierobežošanu aizliekšanu. Bet nu, mums skaidri jādefinē pasākumi, kas ļauj dalībvalstīm to darīt. Īpaši 3.1 un 15.1 punktos regulām. Tur runa ir par Uh, dalību valstu iespēju ierobežot vai aizliegt GMO pārtiku un barību teritorijā, savā teritorijā. Nepieciešama juridiskā noteiktība, īpaši dalību valstīm, kas pieņem attiecīgu lēmumu, balstoties uz regulas priekšlikumā. saskaņā ar uh, saistībām, kas rodas dalībvalstīm uh, pēc starptautisko tirzniecības nolīguma parakstīšanas. Tad valstīm jāpieņem šis lēmums bez iemeslu norādīšanas. Manā uzskatā regulas priekšlikumā jāmin faktori, kas uh, ir piesaistāmi, lai uh, veiktu attiecīgu ierobežumu vai aizliegumu, uh, lai, ja tas ir valsts nacionālajās interesēs. Paldies, paldies, ka iekļāvāties laikā. Un turpinās. Haibušas kundze. Paldies. Nevajadzētu tik daudz runāt par atsevišķu valstu noteikumiem, ja jau mums ir vienotais tirgus. Vajadzētu vairāk runāt par uh, ģēmo eh, atļaujas kritērijiem. Komisija saka, ka dalība valstis nemin zinātniskus eh, argumentus, bet drīzāk socioekonomiskus un pārējos. Bet tas tā nemaz nav. EFSA. Visu laiku noraida uh, dalībvalstu iesūtītos eh, zinātniskos argumentus. Un tāpēc uh, ļoti riskanti ģēmo veidojumi vispār netiek atzīti par riskantiem. Un tāpēc, ka šie zinātniskie argumenti netiek ņemti vērā. Tas viss tiek vienkārši ignorēts un tagad visa atbildība jāuzņemas dalību valstīm. Tas demokrātiski nevar tā notikt. Un iekšē tirgus apstākļos noteikti nē. Junkara kungs gribēja ne tikai mazināt birokrātiju, viņš sākumā teica, ka EFSA atļauju izsniegšanas procedūras nav zinātniskas un nav demokrātiskas. Tādi bija viņa vārdi. Mums zinātniski argumenti ļoti svarīgi, un zinātniski kriteriji arī. Uh, un uh, uz šiem argumentiem jābalsta atļaujas izsniegšana vai atteikšana. Paldies! Aņokungs. Norādīšu, uh, ka Bavēkungs uh, kritizēja ģēmo, kaut arī viņam ar tiem saskara nav bijusi. Man uh, gan ir bijusi saskara ar ģēmo reālajā dzīvē. Mēs importējam 32 miljonus uh, ģentiski modificētās sojas. Uh, to grūti būs aizstāt kaut kādā veidā. Es Lielbritānijā uh, piedalos uh, bioloģiski tīro uh, sojas uh, uh pupiņu ražošanām Mēs e, ražojam tīru proteīnu. Tagad um, uh, mums ļoti grūti sameklēt uh, e, neģēmo materiālu mūsu lauksaimniecībai, mm, jo mūsu uzņēmumā mēs uh, nobarojam šo uh, bioloģiski tīro soju vistām, un tad uh, saņēmam arī bioloģiski tīras olas ko realizējam. Tagad man ļoti dārgi jāmaksā par šādas neģēmo sojas importu no Kazahstānas. Ja eh, tagad eh, mēs vispār aizliegsim eh, ģenetiski modificētu pārtiku un tās importu, tad mūsu putnu kopībai tik tiks izdarīts nopietns um, trieciens, uh, jo tāda ne ģēmo uh, soja vispār ir grūti dabūjama un, ja vispār ir dabūjama. Paldies, Lozokungs! Paldies! Interesanti, ka jūs runājat par uh, uh, to, ka pastāv risks cilvēku veselībai, bet jūs autorizējat šādu ģēmo izmantošanu. Tad mm, vajadzētu drīzāk izskaidrot, ka priekšlikums uh, nekaitēs uh, cilvēku veselībai. Mums vajadzētu dalībvalsts atcerēties, ka dalību valstīm vajadzētu pieturēties pie starptautiskiem noteikumiem. Uh, un uh, es uh, likumdošanas, uh, pat ja dalība valstis um, neizmanto ģēmo, bet kaimiņi to izmanto, mums ir brīva preču pakalpojumu aprite, un visu valsts teritorijās ģēmo rezultātā nonāks. Vienīgi ģēmo, ko mēs pieņemsim, uh, ir tādi ģēmo, kas uh, būs zinātniski pierādīti droši, ko varēs droši uh, patērēt un kas nekaitēs veselībai. Paldies! Nākamais runātais - Andrijaukungs. Paldies! Um, ja mēs runājam par demokrātisko vērtību ievērošanu, caurskatāmību, šī dereglamentācija Eh, kas mums bija 80. gados un 2000. gadā, pie kuras vajadzētu atgriezties. Jo īstenībā iedzīvotāji ir pret ģēmo izmantošanu. Un šis priekšlikums nav pielietojams, jo dalību valstis varēs. Uh, dalību valstīm būs jāpamato ģēmo ierobežošanu vai aizliekšanu, dalībvalstis varēs iesūdzēt tiesā. Mums vajadzētu vairāk domāt par iekšējā tirgus vienotību, nevajadzētu sarežģīt mūsu tirzniecības attiecības. Tad arī izskanēja vārdi par dalībvalstu iespēju ierobežot vai aizliegt ģēmo. Nevajadzētu te izveidot juridiskas un tirzniecības lamatas un nevajadzētu izplatīt, nevajadzētu pielīdzināt noteikumus normālam kultūram, noteikumiem ģēmo. Paldies, Būdakungs! Nu, paldies! Te mums ir cita problēma. Es līmenī. Mēs runājam par to, ko dalībvalstis var vai nevar darīt, lai ierobežotu vai aizliegtu ģēmo. Bet ja mēs neaizliedzam importu, tad šādas nevienlīdzības fermeriem vienmēr pastāvēs. Ja ģēmo ir bīstamas veselībai, mūsu pilsoņiem, nu, tad vajadzētu aizliegt importu ļoti vienkārši. Jo te veidojas Uh, ārvalstu uzņēmumu favorizēšana un mūsu uzņēmumu diskriminēšana. Tātad vai nu vēlamies atļaut šos produktus, vai vēlamies tos uh, aizliegt. Bet ne tikai audzēšanu aizliegt, bet arī importu. Tikai tā mēs atrisināsim šo problēmu. Un citādi, ja kāda cita izvēle ne tikai mums, bet visām dalībvalstīm un mūsu partnervalstīm uh, veidos lielu problēmu. Es tā jūtu, ka tev vajadzētu sākt runāt arī par konkurēt tiesībām uz brīvu konkurenci. Noihlas kundze. Paldies. Bet mēs saskaramies ar pamat problēmu, mm, proti EFSA problēmu. EFSA ļoti nekompetenti rīkojas šai ziņā, ja priekšējā runātāja tos un norādīja, un uh, EFSA nav labs eksperts un uh, uh, tā arī nav labu uh, zinātnisko atziņu. EFSA nevar veikt adekvātu izvērtējumu. EFSA ir arī atkarīga no nozares. Tas nozīmē visi pieteikumi, kas tika iesniegti, tikuši pieņemti, tikuši pozitīvi izskatīti EFSA. Te mums nav labs filtrs, kas darbotos Eiropas interesēs. Es apšaubu EFSAS kompetenci un objektivitāti. Tagad praktiski mēs iesakām dalību valstīm paņemt labus advokātus, uh, lai uh, atļaujas tiktu izņemtas. Uh, Mm, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai juristi pelnīs naudu pēc šī priekšlikuma stāšanās spēkā. Paldies! Paldies priekšādā, saka man jau kundze, runājot par ģēmo augu audzēšanu. Šeit vēl varēja saprast to, ka dalībvalsts pašas vēlas pieņemt lēmumus, jo te, šeit ir sasaist ar augsni. Taču tagad mēs runājam par transportēšanu, uzglabāšanu. Uh, ģēmo barības eh, izmantošanu. Šeit runa ir tikai par lietošanu, kuru jāregulē ar šo atkāpes metodi. Un, manuprāt, tas pilnībā nav pieņemam. Tas ir pretrunā vienotajam tirkumu un nevar iedomāties, ka mēs ar kaut kādu veidu šīs eh, piedāvātās regulas grozīšanu varēsim pasniegt labu risinājumu. Tādēļ es pilnībā piekrītu Desa kunga, ka atzinumu sagatavotāju viedoklim, proti, ka mums ir jānostājas ļoti skaidri, un tagad šis melnais pēters, kuru mums komisija ir uzlikusi, nodevusi, ir jādod atpakaļ, un komisija ir jāpabeidz savs darbs. Proti, šajā sarežģītajā situācijā jāievēro patērētāju vēlmes, un otrs puses arī, protams, jānodrošina lauksaimniecība lauksai Eiropas Savienībā. Paldies, Jārkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Divi komentāri no manas puses. Pirmkārt jāsaka, nu, tas patiesībā ir tā kā turpinājums sākumam. Runājot par ģēmo sēkā, sēklām, šeit runājam par augsni, esam jau iznīcinājuši Eiropas iekšējo tirgu, un tagad vēlamies to visu paplašināt uz barību, un visi tie kolēģi, neatkarīgi no tā, kurā pusē atrodamies saistībā ar ģēmo, šis priekšlikums nav īstenojams, nav kontrolējams. Tātad praktiski runājot, es dzīvoju pierobežā pie Čehijas, Kā tad, lai mēs šeit uh, kontrolējam barību? Lauksaimnieki ir ļoti elastīgi, vai tad mēs atkal vēlamies ieviest robežu kontrols? Kā tad, lai mēs nokontrolējam barību um, bijušo robežu vietās, pat uh, runājot par Vāciju, par iekšējām kontrolēm Vācijā, vai tad mēs tādas ieviesīsim, tad praktiski šeit neko nevar īstenot. Un tad vēl vēlos diskutēt par to, kā tad mēs rīkosimies. Šeit ir vēl priekšvēsture. Bija vienošanās, zinātnisks izvērtējums, zinātniskais izvērtējums, kur komisija un padome vienojās un visu laiku notika skriešana papli. Tika teikts, ka viss ir saistīts ar EFSA, jo tā nav pilnībā kvalificēta vai izveidota. Uh, Un tad es šeit gribu to pieminēt, jo kaut kad mums ir kopīga atbildība gan komisē, padomē un parlamentam tikt galā kaut kādā veidā ar šo jautājumu, jo vienkārši tā nevaram turpināt. Mēs vienkārši nosūtam šo jautājumu viens otram visu laiku papli, un tad, nu, komisija veic tādu tā kā ārkārtas operāciju, tā teikt. Tātad noraidīt šo priekšlikumu un mums vajadzētu mierīgi izdiskutēt par EFSU kā varam to zinātniski uzlabot. Tas man interesētu. Paldies, Nikolson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par ģēmo autorizēšanu un šo bloķējošo situāciju, Šeit ir tāds neusticēšanās eh, atmosfēra izveidot un piekrītu komisāram Kalasam, kurš teica, ka pēdējo laika pastāvošā situācija nav pieņemama, taču neizskatās, ka drīzumā panāksim reāli risinājumu. Tas, ka dalība valsts var izstāties no ģēmo izmantošanas, tas noteikti ārkārtīgi ietekmēs, manuprāt, pilnīgi visu vienotā tirgus darbību, tāpat arī uh, ietekmēs tirdzniecības attiecības ar mūsu lauksniecības eh, sektoru konkurentiem. Viss ir. Šeit mēs esam atkarīgi no ģēmo importa lobarībai. Mēs dzirdējām par šīm 40 tonām. Mēs nespējam nodrošināt pieprasījumu uh, Eiropas Savienības iekšienē un sojas tirgus ir tāds, kāds tas ir pasaulē. Tas rada īpaši bažas, kad saskaramies ar, ar vien vairāk pieaugošāku iedzīvotāju skaitļiem un ar vien mazāk resursiem. Un tad eh, arī jāņem vērā šis zinātniskie aspekti. Uh, Netika veikts ietekmes novērtējums par priekšlikumiem, dalību valstu atkāpju sistēmas nebalstās uz zinātniskiem argumentiem, un tas, vai dalību valsts var lemt par to, vai var izmantot šādu parību vai nē, tas viss atstāts to ziņā. Es uzskatu, ka komisijām tiešām ir jārīkojas un mums ir jābalso pret šo atzinumu, jo tas vienkārši reāli nedarbotos un ietekmētu visu situāciju Eiropas Savienībā. Paldies, vai jūs jau kundze lūdzu? Liels paldies, priekšsēdētāji! Tiešām mēs tagad saskaramies ar problēmu. Īpaši runājot par soju dzīvnieku barībā, šeit mēs esam atkarīgi no ģēmo sojas. Šeit tiek izmantots arguments, kas nav pamatots. Tiek apgalvots, ka EFSA nav kompetenta institūcija. Vai arī direktoru eh, padome neiejaucās zinātniskajos eh, atzinumos, ka šeit runas par Eiropas Savienības autoritātēm. Man bija iespēja novērot zinātniskos paneļus tikos ar uh, augsti kvalificētiem zinātniekiem un neatkarīgi no viņu atzinumiem. Šeit notiek analīze, kur veic arī citi zinātnieki. Nepastāv interešu konflikts. Administrācija aģentūrā neiesaistās. Eksperti ir ļoti labi sagatavot zinātniskā jomā, ir kvalificēti. Ir, un man bija iespēja tiešām kā novērotājai piedalīties kad tika ievēlēt šie paneļi. Ja jums nepatīk šie eksperti, tad jūs nevarat uh, vainot EFSAS uh, ekspertus, jo, jo šeit uh, veiktie ziņojumi ir ārkārtīgi strikti, tie attiec ne tikai uz GMO. Nu, mēs tos izmantojam, nevēlamies tos audzēt, tad neaudzējam to, taču nevaram teikt, ka varam aizstāt soju ar zirņiem. Tātad šie abi ir pakšaugi, taču nezinu, uh, kā vai viņi ir līdzvērtīgi, lai tiktu izmantoti dzīvnieku varībā. Paldies! Flaragan kungs. Šobrīd pilnīgi viss. Šobrīd vienkārši varu atkārtot visu, ko teica iepriekšējā runātāja. Paldies! Piękne wystąpienie. Bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Lielisks eh, runāšana. Kadembach kundze, manuprāt, viss vēl netika pateikts. Īpaši attiecībās to, ka mēs piedzīvojam retu situāciju šeit. Esmu NV komitejas un Agrī komitejas locekli un nekad nebiju piedzīvojuši, ka mēs šajā daudzveidībā bijām tik ļoti vienoti, gan Agrī, gan NV komiteja, gan atsevišķās politiskās grupas. Es uzskatu, ka šodien ir noticis ļoti daudz, ir kļuvušas skaidras dažādās bažas par šo priekšlikumu, esam tās paustuši, un Junkera kungs mums apsolīja samazināt birokrātiju, un šodien ļoti skaidri redzējām, ka patiesība būs pretēja. Un es saskatu šo lielo problēmu, ka šis priekšlikums ir tāda kā uh, aizmālēšana. Mums tiek mālēts acis ciet par to, ka dalībvalsts nevēlas ģēmo uh, Uh, barību un vēr atkāpties no tās izmantošanas. Šeit runa ir par trīs kritērijas tikru ievērošanu. Un visus tos var apstrīdēt. Tātad priekšlikums ir slēpšanās aiz dalību valstu brīvības pieņemt lēmumus. Tas attiec uz beznosacījumu ģēmo pieļaušanu Eiropas tirgu un patiesībā dalību valstīm pēc tam ir jātiek galā ar šo tiesisko neskaidrību, un es nedomāju, ka šādu situāciju mēs varam ne tikai dalībvalstīm, bet arī pilsoņiem pieļaut. Lūdzu jūs nodot šos vārdus tālāk komisāru kungam, manuprāt, viņš arī NV komitejā nedzirdēja citādākus viedokļus kā tos, kurus mēs šodien esam pauduši. Paldies, Maginas skundze. Paldies. Es domāju, ka komisijas prezentācija bija lieliska, jo tā skaidri atspoguļoja to, ka mēs pilnīgi paļaujamies uz ģenētiski modificēto soju kā proteīnu avotu. Un izmaiņas nav gaidāmas, taču mēs Šeit saskaramies ar dilemmu, un tādēļ nepieciešams kāds politisks piedāvājums no komisijas, kas saka dalībvalstīm, nu, jūs to vēlaties, lūdzu. Ir skaidrs, ka šajā komitejā, kur nevienmēr par visu vienojamies, mēs esam vienojušies par šo priekšlikumu, bet varbūt, ka mēs nevēlamies vienu un to pašu turpinājumu, ja jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Ir divas svarīgas lietas. Pirmkārt, komisija minēja, ka priekšlikums ļaus dalībvalstīm aizliegt izmantošanu, bet ne izplatīšanu vai importēšanu, bet kādēļ tad importēt, ja jūs nevarat to izmantot? Tas man nav saprotams. Otrakārt, minējāt sociālo-ekonomisko ietekmes novērtējumu. Gribētu ko vairāk par to dzirdēt. Paldies! Liels paldies! Kastrā kungs lūdzu! Paldies! Jā, kā jūs eh, jau dzirdējāt, eh, mūsu grupa joprojām ir ļoti skeptiski noskaņota, un mēs pilnīgi noteikti eh, sekosim Desa kunga mm, priekšlikumam. Tajā pašā laikā komisijas priekšlikums ir debašu centrā, un domāju, ka uh, ja šis lielais eh, procentu apjoms eh, sojas eh, importā, kas ir ģenētiski modificēts, ir tiešām tik liels, tad tas ir jāņem vērā. Ja mēs no nu vienas puses sakām, ka esam pret GMO, bet no otras puses saprotam, ka nevaram bez tiem iztikt, tad tas sanāk ļoti liekulīgi. Mums jāatzīst, ka nemaz tik viegli nevar aizstāt uh, šos 37 eh, eh, tūkstošus eh, tonu, ko mēs importējam. Tas ir ļoti sarežģīti. Mums būtu jāprecizē vairākas idejas, kas šeit parādās, jo ļoti bieži mēs pieņemam lēmumus, bet nedomājam par to, kādas sekas tad būs uz mūsu attiecīgo produktu audzētājiem. Tas ir satraucoši. Paldies, Dorfman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā man nav ko piebilst uh, tam, ko teica iepriekšēja runātāja. Manuprāt, ir tā, ka jau tagad tā mums ir valstis, arī mans reģions pie tām piedar, kur lauksaimniecības uzņēmumi brīvprātīgi atsakās no GMO barības, izveido konkrētu programmu un izmanto to kā papildu tirzniecības argumentu un izmanto savās etiķetēs, un par to taču nav nekas iebilstams, tas ir brīvprātīgs lēmums, kurus ražotāji var pieņemt, ja uzskat, ka tas ir lietarīgi. Šis pats priešlikums tāds dīvains, kad es lasu, ka šis priekšlikums neietekmētu iekšējo tirgu, neradītu lielāku konkurences kropļošanu. Nu, piemēram, kas tad notiktu cūku audzēšanā, ja vienā valstī tiktu pieļauti ģēmo, barību un kaimiņos? Nē, tas noteikti kropļotu konkurenci. Tāpat arī Magines kundze šo teikto, ja mēs to vērtējam kā provokāciju, tā būtu laba. Uh, provokāciju Envī pirms divām nedēļām, eh, dzirdējām komisāru attaisnošanos, un tad man radās tāds iespējas, ka viņš to ņēma, eh, uztvēra nopietni, un tas man rada bāžas attiecībā uz iesaistīto pusu, pušu kompetencēm. Skaidrs, ir tas, ka ar šo diskusiju mēs e, konstatējam, cik nelietīgi ir visa šī diskusija par ģēmo. Mēs diskutējām par ģēmo audzēšanu un kompetenci nodevām dalībvalstu ziņā, un tagad mēs lēnām atzīstam, ka de facto mums nav, netiek audzēts Eiropā, nekas mums ir pāris tūkstoši hektāru Spānijā, un citur nekas netiek audzēts. Tātad mēs principā runājam par lietām, kuras nemaz neeksistē. Un patiesības jautājums ir imports, ģēmo un barības izmantošana Eiropā, un par to mums ir jādomā arī runājot par proteīnu nodrošināšanu Eiropā. Taču ne katrā gadījumā, katrā gadījumā šis komisijas priekšlikums mums nepalīdzēs, tikai liks spērt soli atpakaļ. Paldies! Ar to mēs esam noslēguši runātāju sarakstu. Dāmas un kungi, mums ir jāapzinās tas, ka mūsu sapnis, mūsu gaidas un iespējas ir atšķirīgas no realitātes. Pat mūsu vienotība, vienbalsīgums neļauj mums atrisināt šo problēmu pat ja mēs nosūtam šo priekšlikumu atpakaļ, noraidam to, tad mums ir jāgatavojas ļoti nopietnām diskusijām par šo jautājumu. Citādi mēs nebūsim konkurētspējīgi globālajā tirgū. Un ir žēl, ka mēs neesam tie, kas dala kārtis un lemj par norisēm pasaules tirgū. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Miko kungam. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Mr. Lies paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies arī deputātiem par komentāriem un jautājumiem. Es mēģināšu tā ļoti lakoniski un koncentrēti atbildēt uz šiem komentāriem, kas arī dzen ir atkārtojušies vairāk kārtu. Um, vairāk kārt tik uzdots jautājums par um, vienoto tirgu un par potenciālo iespēju, ka būs nepieciešams uh, robežu pārbaudas. Ja mēs runājam par izmantošanas aizliegumu kādā konkrētā teritorijā vai dalībvalsts daļā, tad mēs nerunājam par uh, šī produkta uh, pārvietošanu no vienas eh, Eiropas saimnības vietas uz citu. Tas nav nepieciešams. Vienotā tirgus jautājums tik ļoti detalizēti izpētīts un ir skaidrs, ka jau šajā akī ir nosacījumi, kurus ievērojot eh, vienotā tirgus noteikumi var tikt uh, šādu skatītu, un ir 36. Eh, līguma pants, kur skaidri paredz, ka dalībvalstīm ir iespēja pieļaut dažādas atkāpes no vienotā tirgus noteikumiem, un to var izmantot dažādās jomās, tostarp arī lauksaimniecības jomā, kā jūs, eh, manuprāt, to ļoti labi zināt. Tādēļ ļoti sarīktu paturēt prātā. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots, bija par to, vai būtu iespējams ražot vairāk proteīnu Eiropas Savienības teritorijā. Man jāsaka, kā jau teicu iepriekš, 20 reizes palielināt ražošanu nozīmētu palielināt 20 uh, reizes teritoriju, bet tas nav iespējams, jo nav vietas, ja vien netiktu apturēta citu graudaugu audzēšana, un tas, protams, ir ļoti uh, atkarīgs arī no citiem nosacījumiem, no fizikālajiem, no klimatiskajiem nosacījumiem. Uh, Pat ja lauki būtu tukši un tur nekas neaugtu, tad vienalga nebūtu iespējams tik daudz proteīnu saražot mūsu teritorijā. To es saku tādēļ, lai būtu pilnīgi skaidrs šis jautājums. Bija arī jautājums eh, par eh, vienoto tirgu. Vēl atgriežoties pie šī jautājuma, es vēlos atgādināt pašreizējo ietvaru. Mums ir iespēja izmantot uh, aizsardzības uh, klauzulu, kas līdz šim nav izdarīts, uh, kam ir tāds pats efekts kā piedāvātajiem pasākumiem, kas nozīmē to, ka dažās teritorijās ir izņēmumi un uz tām netiecas šis vienoties tirgus. Tas jau ticis darīts dažās dalībvalstīs un līdz šim nav radījis nekādas problēmas. Uzskatām, ka līdzinājā pieredze liecina par to, ka vienīgās atšķirības eh, no šīs eh, drošības klauzulas ir tās, ka tagad tiek izmantoti jauni zinātniskie pierādījumi citu faktoru iegrožošanai, taču ietekmes tirgu ir tieši tāda pati. Tālāk eh, Eiropas pārtikas drošības aģentūras atzinums. Nu, Jau teicu, ka tas bija Eiropas Savienības lēmums izveidot vienotu iestādi, kas nodarbotos ar pārtiks drošības jautājumiem. Mums nevajadzētu kritizēt EFSU par eh, to, ka tā nevar eh, tā fundamentāli risināt šo ģēmo jautājumu, kas ir cieši saistīts ar uh, jautājumiem, kas eh, nav atkarīgi no zinātnes. Eh, tie ir saistīti ar vēsturiskiem un kultūras jautājumiem un citiem jautājumiem. EFSA nodarbojas tikai ar zinātniskiem jautājumiem. Un kā jau teica kāds no runātājiem, es esmu pārliecināts par to, ka tas tiek darīts, ievērojot augstākos zinātniskos standartus. Uh, Ja komisijai nav balstu, balstu no dalībvalstīm, tad komisijai ir jāpieņem lēmums balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem, un tur nav nekāda, nav nekāds pārsteigums, ka lēmums tiek pieņemts balstoties uz šo atzinumu. Ņemot vērā pašreizēju situāciju, papildu tām dalībvalstīm, kurās ir šie iemesli un citi faktori izstāties no vienotā tirgus kritērijiem. Es domāju, mums vajadzētu salīdzināt šo situāciju ar to situāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt to prātā un nekoncentrēties uz ideāliem variantiem, kurus nevaram īstenot praksē. Tālāk jautājums par uh, sociālo-ekonomisko ietekmi, ko es arī vēlētos atbildēt. Ja aizliegums ir visai Eiropas Savienības teritorijai, tad nav jēgas importēt, bet uh, jēga ir tajā, ka ja ir kādas teritorijas Eiropas Savienībā, kas izstājas no šīs importa vienības, tad joprojām var importēt proteīnus, piemēram, lobarībai un nogādāt tajās Eiropas teritorijās, kurās eh, tas ir atļauts. Tādēļ ir jāatļauj iespēja importēt un transportēt, lai nokļūtu citās eh, Eiropas Savienības daļās. Un eh, nav, protams, mērķa sarežģīt robežu kontrolas situāciju. Tālāk par pārējiem jautājumiem par sociālo ekonomisku ko ietekmē, teicu jau, ka tas ir ļoti svarīgi, bet to var tā uzticami izvērtēt tikai tad, kad būs skaidrs zināms, cik lielā mērā un kas tiks aizliegts kurā teritorijā. Citādi ir miljoniem dažādu varbūtības iespēju, kuras nevar tā reāli izvērtēt. Tādēļ, tad, kad zināsim, kuras dalībvalstis ko ir izlēmušas, tad mēs arī uh, uh skatīsim kāds būs uh, sociāla-ekonomiskais uh, uh, devums vai uh, negatīvā ietekme, un līdz ar to tikai tad varēs veikt analīzi. Kas troknis jau minēja, ka mums nevajadzētu liekulīgi par to runāt. Tas tiešām ir problemātisks jautājums, jo mums ir jābūt pilnīgi skaidriem. Šobrīd ir tāda situācija, ka dalībvalstis balso pret vai atturas balsot Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanas procedūrā. Otrakārt, plaši izmantojot GMO lobbarībai un tajā pašā laikā kritizējot komisiju par to, ka tā pieņem uh, GMO, uh, cilvēki ir liekulīgi Tādēļ ļoti grūti šobrīd strādāt šādā situācijā. Es domāju, mums ir jābūt godīgiem un jāpasaka, vienmēr ir iespēja balsot pret, jau tagad ir iespēja balsot pret. Ja būtu vairākuma balsojums pret, nu tad, tad, tad arī eh, tā rīkosimies un otrādi. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā divus balsojumu raundus apelācijas komitejā, kur mēs varam lemt par vai pret atcelšanu. Lai kāds arī būtu iemesls, dalībvalstis nepauž savu viedokli. Ir trešdaļa pār, trešdaļa pret un trešdaļa atturas. Visi, nu, vai gandrīz visi, klusu cer, ka tas tiks pieņemts lai pēc tam mājās varētu to izmantot un kritizēt komisiju. Mēs varētu sniegt drīzāk juridiskos līdzekļus tiem, kas vēlas izstāties, tiem, kas ir pret, lai viņi varētu atteikties no šiem ģēmo. Ja būtu vienprātība aizliegumā, kas ir reta, tad būtu cita situācija. Bet uh, ir skaidri jāsaprot, kādēļ tad cilvēki ir pret ģēmo. Uh, Tas ir divu iemeslu dēļ. Ir daļa to, kas ir preģēmo uh, un kam ir pilnīgi atšķirīgi iemesli nekā tiem, kas ir paģēmo. Mums ir jāatrod veids, kā padarīt situāciju daudz skaidrāku, kad mēs turpmāk balsosim par ģēmo. Tādēļ esam izstādājuši šo priekšlikumu. Esam pārskatījuši visas teorētiskās iespējas, kur tehniski būtu iespējams uh, iztēloties uh, uh, šādas situācijas, un šīs, šis risinājums ir vienīgais darbspējīgais risinājums, vienīgais risinājums, kas ir realistisks, balstoties uz līgumu un balsošanas mehānismiem. Es vēlos sacīt, ka ja mēs vēlamies atšķirīga situācija no pašreizējās, tad šis ir mūsu piedāvātais risinājums. Protams, jums ir pilnas tiesības eh, izskatīt to un noraidīt to, bet tādā gadījumā mums atkal būs tāda pati situācija kā tagad, un tad mums vairs nebūs daudz variantu, kā rīkoties. Paldies! Paldies, Džinkuja! Lielas paldies jums! Desa kungs, vārds jums un neapskauž tevi! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt uzņemu šo, šo uzdevumu, tas man iepriecina. Vēlos pateikties visām kolēģiem par paustiem komentāriem. Un es patiesībā pilnīgi visu varētu apstiprināt. Nezinu, ko lai kritizēja mans Austrijas kolēģis, ko teiktais, to es varu atbalstīt. Kaut gan Junkers nāk no manas politiskās eh, partijas ģimenes, taču šeit tiek spēlēta nelāga spēle, un tā es nepiedalīšos. Un šī sistēma nav piemērota šīm politiskām spēlītēm, šīs nesaskaņas starp komisiju, parlamentu un padomu. Un Nikau kungs vēlos jūs apsveikt, jūs esat uzticīgs sava kunga kalpotājs, un ja jūs um, darbotos brīvajā ekonomikā, tad jūs jūs ieteiktu uh, labākā tirgotāja amatam gada amatām, un jūs šeit rīkojaties eh, kā lietotu auto tirgotāju, taču šo lietoto auto mēs tagad eh, nepirksim, jo tas nav piemērots, lai Eiropā izveidot kaut ko jaunu un labu, un es ceru, ka mēs gūsim lielu vairākumu eh, bez garām diskusijām, lai gūtu rezultātu, un Giovanni Lavī ir atbildīgais Envī. Tātad mēs atradīsim risinājumu, bet ne tādu, kādu to piedāvā komisija. Liels paldies! Taču izskatās, ka arī jaunu automašīnu mēs nesaņemsim, taču veco lietotu arī nepirksim. Tātad izdiskutēsim šo projektu priekšlikumu 15. un 16. jūnijā, atvainiet jūlijā, Iespējams, ka mēs vēl vairāk kārt atgriezīsimies pie šī jautājuma. Tas ir pašsaprotami. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, jutīgs un ir ļoti grūti atrast vislabāko risinājumu. Vēlos jūs lūgt rītdien ierasties ar savām elektroniskās balsošanas kartītēm, jo rīt no rīta mēs sāksim ar balsošanu. Novēlu jums jauku vakaru un neaizmirstiet uzaicināt Nikolsonu kungu. Olu Uh, ražošana, TTB, kā arī Kabaka Džekas, Kabaka Džekas ievadvārdi un tā tālāk. Liels paldies par šodienas sēdi!